Grazie. Cari colleghi, se per favore prendete posto, possiamo iniziare il nostro. Godāmie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mums ir jāsāk darbs gandrīz laikā. Tāpēc, lūdzu, apsēdieties. Mums ir diezgan gara darba kārtība. Es domāju, ka šie jautājumi ir pietiekami svarīgi, lai mēs pievērstu tiem pietiekami daudz uzmanības. Mēs vēlamies izmantot arī visus mums pieejamos tulkošanas pakalpojumus. Man ir liels prieks arī atklāt šo Eiropas parlamenta ārlietu komitejas sanāksmi. Mēs izskatīsim Eiropas arējās rīcības dienestu. Es redzu, ka zālē ir eh, ļoti daudz kolēģu, un eh, šīs dienas debates ir ļoti svarīgas un būtiskas visiem mums. Galu galā pašlaik sarunas starp dažādām institūcijām ir eh, visiem būtiskas, un mums ir arī jānosaka, kādi ir galvenie šie sarunu temati. Uh, Likumdošanas pakete, kas ir paredzēta šī eh, dienesta izveidēja, vēl nav gatava. Mēs vēl gaidām oficiālu paziņojumu par eh, grozījumiem nosacījumos eh, personāla pieņemšanai darbā. Mums ir jāņem vērā arī konsultāciju rezultāti, konsultācijas, kas notiks ar personāla um, organizācijām ir notikuši arī um, neformāli kontakti, un uh, šos rezultātus mēs arī šodien šeit apspriedīsim. Es nevēlētos šeit iedzināties detaļās, es vēlētos uzreiz dot vārdu referentiem un arī uzaicinātajiem ekspertiem. Bet uh, sākumā es vēlētos teikt, ka ārlietu politika ir uh, tāda politika, kur Uh, kompetences sfēras uh, ļoti aizstāv dalībvalstis. Tieši tāpēc arī mēs domājam par vienbalsīgumu principu, kas uh, lēmu pieņemšanai vēl ar vien šķiet būtisks. Tas ir tikai normāli, jo lēmumi ārpolitikā, lēmumi par sabiedrotajiem un par pretiniekiem norāda uz suverenitāti, uz dalībvalstu suverenitāti taču mēs arī zinām, kādi izaicinājumi mums eh, stāv priekšā. Ar šiem izaicinājumiem mums ir jāsaskars katru dienu. Mēs zinām, ka mums ir eh, jātiek pāri šiem izaicinājumiem, un eh, vienas pašas dalībvalstis iespējams to nevarēs izdarīt. Tieši tāpēc arī mēs vēlamies sadarboties un mēs vēlamies vienoties par kopējām nostādnēm ārpolitikā. Bez šaubām mums ir jākoordinē darbs, mums ir jāmēģina panākt uh, ietekme, mums ir jādara tā, lai mēs varētu panākt kopā daudz vairāk, nekā mēs to varētu darīt uh, vienatnē. Mums ir jādomā arī par Balkāniem, par um, jaunajām kandidātu valstīm, tādām kā Horvātija. Šīs jomas skar ne tikai mūsu kaimiņa attiecības, bet arī mūsu daudzpusējās attiecības. Uh, Mums ir eh, jāatcerās arī par ANO, par to, kas notika pagājušajā gadā novembrī. Mēs skaidri redzējām, ka pastāv vēlme uzlabot Eiropas Savienības kapacitāti, lai Eiropas Savienība varētu runāt vienā balsī apvienoto nāciju organizācijā. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga kopēja kompetence, un tā ir jātaino arī ārpolitikā. Eiropas komisijas un padomes dienesti sadarbojas. Tāpat arī mums ir jādomā arī par nacionālo diplomātu iesaisti. Šis ietvers ir kaut kas jauns, un dienests ir ļoti būtisks uh, faktors uh, kompetences radīšanai. Mums ir jādomā par Eiropas ārpolitikas izveidi. Uh, ārpolitika, kopēja ārpolitika ir mūsu mērķis, tas ir bijis mūsu mērķis jau ilgus gadus. Mums ir jānodrošina no Eiropas parlamenta puses, lai tiktu nodrošināta caurredzamība un lai um, ārējo dienestu varētu izvērtēt parlaments. Šis dienests uzņemsies uh, tādas kompetences sfēras, kur agrāk bija atbildīga komisija. Un uh, tieši tāpēc uh, tas būs jāpakļauj parlamenta kontrolai. Ir arī vairāki starpparlamentu elementi, kas nav pakļauti šādai kopējai kontrolē. Jaunais dienests arī varēs paplašināt savas darbības sfēras. Arī no mūsu puses mums ir jānodrošina, lai visi ārpolitikas aspekti tiktu apspriesti ar ārēju ar uh, augsto pārstāvi. Tas ir eh, ne tikai Eiropas parlamenta sasniegums, bet tas ļaus mums nodrošināt arī labu parlamentāro kontroli. Un eh, tas ļaus arī eh, dalībvalstu parlamentiem piedalīties šajos procesos. Šis temats ir ļoti svarīgs. Pirms neilga laika parlamentu priekšēdētāji par to sprieda Stokholmā, un arī nākamajā mēnesī Beļģijas prezidentūra gatavos līdzīgu sanāksmi. Mums ir šeit ļoti labas izredzes. Šeit eh, nav runa tikai par eh, kopējas ārlietu politikas izveidi, bet arī par iespēju nodrošināt lielāku caurdzamību un demokrātiju. Tas nozīmē, ka mēs varēsim būt arī tuvāk eh, Eiropas Savienības pilsoņiem un varēsim ņemt vērā arī pilsoņu um, prasības. Tagad es jums sniegšu nedaudz praktiskas informācijas. Attiecībā uz pierakstīšanos runātājas sarakstā tad uh, Jums priekšā uz galda ir lapa. Tur jūs varat uzrakstīt savu vārdu. Un jūs eh, varat norādīt arī no kādas parlamenta jūs esat ieradies, jums ir jāparāda arī par kādu tematu jūs vēlaties izteikties. Mums ir jānodrošina, lai visi tiktu pietiekami labi pārstāvēti, un eh, tieši tāpēc jūsu izteikšanās laiks ir ierobežots, jums ir dotas trīs minūtes. Tas būtu viss no manas puses, un es domāju, ka mēs varam uzreiz ķerties klāt darbām. Mēs eh, sāksim ar vēstnieku Pauskītu Kristofersonu. viņš runās par Eiropas ārējās rīcības dienesta priekšlikumu. Un pēc tam mēs uzklausīsim arī Gīju Ferhofštātu, un tad sāksim diskusijas. Lūdzu, dod jums vārdu, vēstniekungs. Thank you very much, Mr. President. Liels paldies, priekšēdētāji. Liels paldies par šo iespēju pateikt pāris vārdu par mūsu vīziju par Eiropas ārējās rīcības dienas izveidi. Sākumā es vēlētos eh, teikt, ka augstā pārstāve Keitija Eštone ļoti nožēlo to, ka viņa nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, bet, diemžēl, viņai bija ļoti daudz vizīšu uz eh, citām valstīm, un līdz ar to viņa vienkārši šodien nav Briselē. Es domāju, priekšsēdētāji, ka mums ir. Er taisnība, kad jūs teicāt par to, ka pašlaik mm, mēs izdzīvojam ļoti nozīmīgu momentu mūsu vēsturē. Es uzskatu, ka cerības gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī uh, mūsu galvenajos, galvenajās partnervalstīs visā pasaulē ir par to, lai Eiropas ārējās rīcības dienests sāktu darboties pavisam drīz. Daudzi no mūsu partneriem varbūt eh, gaidīja no mums pārāk daudz attiecībā uz to, cik ātri mēs varēsim šo dienestu izveidot. Šie partneri gandrīz katru dienu mums jautā, kad tad eh, šis eh, jaunais dienests būs gatavs, kad tas celsies kājās un steigās. Es domāju, ka ja varbūt šīs cerības attiecībā uz izveidas ātrumu bija pārspīlētas, tad Mums ir jāatgādina, ka šis uzdevums bija ļoti sarežģīts. Mums ir jāizveido Eiropas ārējās rīcības dienests, kas var kalpot augstajai pārstāvei, izpildot visas funkcijas, kas viņai ir piešķirta saskaņā ar Lisabonas līgumu. Šeit nav runa tikai par dažām funkcijām. Te ir runa par tām funkcijām, kas agrāk bija Solanas kungam, attiecībā uz ārlietu un drošības aspektiem, un tāpat arī ir jāņem vērā uzdevumi, e, kādi bija ārlietu pārstāvim komisijā. Taču Aštons kundzē vēl ir divi uzdevumi. Viens, viņa ir pastāvīgā pārstāvē ār, ārlietu padomē, kas pats par sevi ir gandrīz e, darbs uz pilnu laiku, jo ārlietu padomes priekšsēdētājs ne tikai ir klāt tad, kad tiekas ārlietu padome, bet eh, te ir iekļautas arī eh, vairākas funkcijas un uzdevumi attiecībā uz Eiropas parlamentu un uz trešajām valstīm. Bez tam Aštonē ir arī kāda jauna funkcija, kas nepastāvēja agrāk. Un proti, viņai ir jānodrošina saskaņota ārlietu politika. Tas attiecas gan uz ekonomiku, gan tirzniecību, gan klimatu, gan arī uz citām klasiskākām ārlietu politikas sfērām. Tātad šis eh, dienas, ko mēs pašlaik veidojam, eh, būs spējīgs viņai palīdzēt eh, visā šajās funkcijās. Mums ir arī jāpatur prātā, ka te nav runa par klasisko ārlietu ministriju, ko mēs veidojam. Ņemot vērā to, ka uzdevumi, par kuriem ir atbildīga augstā pārstāve, ietver daudz plašākas jomas nekā uh, parasti uzņemas eh, dalību valstu ārlietu ministrija. Te ir runa par klasiskajām ārlietu politikas sfērām. Te ir runa par ļoti svarīgu ekonomisko portfeli. Te ir runa par ekonomiskās palīdzības portfeli. Un ir ietverti arī tādi uzdevumi kā uh, eh, militāra un civila operāciju vadīšana. Parasti šādi uzdevumi nepiemīt eh, normālām dalībvalstu ministrijām. Tas nozīmē, ka mums ir jāizveido tāda struktūra, kas varētu uzņemties visus šos pienākumus. Pēdējais izaicinājums ir atrast tādu struktūru, kas atbilstu eh, mūsu institucionālajai struktūrai Eiropas Savienībā. Ir pilnīgi skaidrs, ka daudziem instrumentiem, kas eh, mums ir ļoti vajadzīgi ārlietu politikā, uh, kur ir klasiski kopienas instrumenti, tātad eh, ekonomiskais atbalsts, bet ja mēs runājam par um, ārlietu politiku, tad te ir runa arī par klimatu, imigrāciju, cīņu pret terorismu, tad eh, daudzi šie instrumenti, protams, ir centrā, un eh, daudzas no šīm politikām ir arī klasiskas kopienas politikas. Tas nozīmē, ka dienestam no vienas puses ir jādarbojas tā it kā tas būtu normāls komisijas dienests. Tātad jāgatavo priekšlikumi, ko beigās pieņemtu kolēģija. Taču tajā pašā laikā mums ir jāaptver arī tādas jomas, kas mūsdienās ir dalībvalstu atbildības sfērā. Te kompetence vēl nav nodota saskaņā ar Lisabonas līgumu ir eh, ļoti svarīgi nodrošināt un saprast to, ka atšķirības šeit ir ļoti lielas. Piemēram, ārlietu tirniecības politikā mums ir komisārs, kuram ir ekskluzīva kompetence. Ja komisārs nerīkojas, tad neviens nedrīkst rīkoties. Ārlietu politikā ir pavisam uh, cita struktūra. Ja mēs nevaram vienoties par kopēju lēmumu Eiropas Savienības līmenī, tad nebūs tukšuma tā kā tirzniecības politikā. Tas nozīmē, ka šādā gadījumā rīkosies dalībvalstis. Tad alternatīva nav tukšums, nav bezdarbība, bet gan 27 atšķirīgas ārlietu politikas. Tieši tāpēc ikdienu saskaramies ar izaicinājumu nodrošināt Eiropas Savienības kopējo ārlietu politiku. Es domāju, ka e, tas mums arī ir jāiekļauj Eiropas ārējās rīcības dienesta sistēmā. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi izveidot labu, labas, uzticamas attiecības ar Eiropas Savienības institūcijām, protams, ar Eiropas komisiju, bet jebkurā gadījumā arī ar Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments koplēma procedūras ietveros un eh, tā attiecas uz ļoti daudziem jautājumiem mm, dienestā. Eiropas parlaments ir iesaistīts mūsu uzdevumos, un tieši tāpēc mums viņš ir vajadzīgs. Tas attiecas arī uz Eiropas ārējā rīcības dienesta izveidi. Kaut gan par Eiropas ārējā rīcības dienesta izveidas pamatlēmumu ir vajadzīgs tikai Eiropas parlamenta atzinums, mēs arī ļoti labi saprotam, ka Eiropas ārējās rīcības dienests nevarēs darboties, ja netiks izdarītas izmaiņas personāla noteikumos, finanšu noteikumos un ja mums netiks nodrošināts budžets, kas mums ļautu darboties. Visi šie galvenie lēmumi ir būtiski. Tie netiks pieņemti, tad mēs nevarēsim darboties. Un šajos pēdējos trīs jautājumos Eiropas parlaments darbojas kā kopējs likumdevējs saskaņā ar koplēmu procedūru. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi visi šie elementi. Šie elementi ir kopēja dokumentu pakete, un tie visi ir atkarīgi no koplēmu procedūras. Tas nebūtu nenozīmē, ka mums uh, Vajadzētu visus šos lēmumus pieņemt vienlaicīgi, taču mums ir jānodrošina, lai būtu pietiekama uzticība no visu iesaistīto pušu puses, lai mēs varētu rīkoties, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, lai mums, mēs ticētu, ka šie lēmumi tiks pieņemti. Pašreizējā posmā augstā pārstāve ir izvirzījusi priekšlikumu, uh, Padome ir eh, sniegusi savu pirmo pozitīvo atzinumu, un mēs pašlaik darbojamies eh, ļoti intensīvā darba posmā kopā ar Eiropas parlamentu. Jūs pieminējāt jau vairākas neoficiālas konsultācijas. Manuprāt, šajās dienās esmu pavadījis daudz vairāk laika Eiropas parlamentā nekā kaut kur citur Briselē. Man ir radies tāds iespējas, ka uh, lietas virzās uz priekšu. Protams, neesam vēl sasnieguši to, ko vajadzētu sasniegt, taču tuvojamies mūsu mērķim. Manuprāt, pastāv patiešām lielas izredzes, ka tuvāko dienu vai nedēļu laikā mēs eh, būsim ļoti tuvu politiskas vienošanās galvenajam ietveram. No mūsu puses mēs vēlētos redzēt oficiālus lēmumus, un mēs vēlētos, lai šie lēmumi tiktu pieņemti pirms vasaras atvaļinājuma. Protams, mēs nevarēsim darboties pilnībā, pirms tiks pieņemti visi šie četri galvenie lēmumi, bet mēs varēsim virzīties uz priekšu, ja tiks pieņemts galvenais pamatlēmums un ja tas būs mums uz galda. Visa šī institucionālā struktūra, protams, ir ļoti svarīga, taču tikpat svarīgi ir nodrošināt arī tādu ārlietu politiku, kas atbilst mūsu ambīcijām. Es domāju, ka mēs spēsim to izdarīt. Es uzskatu, ka būtībā mēs pašlaik dzīvojam tādā laika periodā, kur atšķirības starp dalību valstīm nav tik lielas. Es domāju, ka mēs esam pārvarējuši plaisu starp dalībvalstīm, kas eh, radās pēc Irākas kara. Es domāju, ka pašlaik, pašlaik dzīvojam ļoti mm, labos apstākļos, lai mēs varētu izpildīt visas mūsu ambīcijas attiecībā uz ārlietu politiku. Paldies! Grazie, ambasadore Kristonsen, eh, su intervinte. Lielas paldies, vēstnieku kungam! Ļoti interesants un eh, ļoti liederīgs stāstījums. Pavisam drīz mēs uzklausīsim abus referentus. Elmārs Broks ir atbildīgs par politiskajām lietām, viņš ir no ārlietu komitejas, un pēc tam runās Gīs vai Hofštāts no konsulālo lietu komitejas. Dodu vārdu Broka kungam. Paldies, priekšsādātāji. Godātie kolēģi, kolēģis, Tagad, ko klausījām Kristofersen vēstnieku, varu dažus komentārus no savas puses teikt. Viņš atsaucās dažām sarežģītām sarunām, bet es citu un ceru, ka arī ar labo gribu mēs tās atrisināsim. Un mums arī jāpārliecinās, ka šī kavēšanās jau nav tad parlamenta dēļ, bet tikai tādēļ, ka nav ievērot zinām priekšnosacījumi un šis lēmums līdz ar to nav pieņemts. Šis arī šī tās sarunas no, piemēram, komisijas puses, kas arī jā, komisija jārisina ar arotbiedrībām. Jāatzīst, ka viņi vēl nav spējuši piedāvāt pie, pienācīgu uh, noregulējumu uh, personāla atlasēm un personāla statūtiem. Un tas tikai rāda seks. Ārlietu dienests ar vienu nav izveidots. Jūs norādījāt, ka mums ir jāpaliek neitrālam. Tas, protams, ir daļa, tad saprotams, ka uh, varam nodrošināt, izmantojot komisijas ierēģus un padomas ierēģus, bet mums ir jāpiesaista uh, diplomāti no Eiropas galvaspilsētām. Nav noteikts, ka tam jābūt vienai trešdaļai, bet vismaz daļai, lai nodrošinātu to, ka dienestam ir pietiekams finansējums. Un te, protams, katram ir savs redzējums, un mums tomēr jāvienojas par to, lai varētu pieņemt lēmumu. Eiropas parlaments tiek iesaistīts tikai kā konsultatīvs orgāns, bet uh, eh, līdzinējos dokumentos mēs tam noteikuši, ka Alep dienest izveido Eiropas padome. Tai piekrīt komisija un konsultācijas iesaista arī Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments kamēr šīs konsultāciju periods nav beidzies, arī Eiropas padomu nevar pieņemt šo lēmumu. Līdz ar to mums ir jāvienojas. Tomēr jāredz arī vēl tālāk. Ja nacionālo ministriju ierēģi tiek iesaistīti ārējās rīcības dienestā uz tādiem pašiem nosacījumiem, ko komisijas un padomjas pārstāvji, kas arī ir tas, kā es to redzu, ko es to atbalstu, tas nozīmē, ka ir jāmaina uh, darbinieku statūti. Un tas, protams, veidosies zināmu precedentu, un mums arī jāpārliecinās, ka Eiropas kopiena tiesa uh, to neapstrīdēs, un ka mēs to varam visu korekti juridiski atrisināt. Otkārt. Ja pretēji tam, kā mēs to vēlamies, un ja šis tagad kļūt par ārējo rīcības dienas sugeneriskā daļa no komisijas, nu tad būs jāskatās arī, kas tas izmaiņas jāvēlc arī finanšu regulā ar, pantā numur viens. Mums tiešām ir jāskatās, vai tas būtu atbilstoši arī koherences un pārvaldības pārvaldības principiem. No otras puses, mēs arī redzam, ka dalībvalstīm uh, ir savs redzējums par šo. Ja tas tiek veidots kā sugeneris princips, kā tas ir noteikts arī līgumā, es, piemēram, arī piedalījos Eiropas konventā, kas izstrādāja Eiropas konven, uh, konstitūcijas līgumu, un mēs tos tādā veidā bijām precizējuši. Bet tagad ir drusku savādāks korekcijas. Tātad, ja šodien es neviedām kā daļu no komisijas, tad mums ir precīzi jānodrošina arī cits juridiskais pamats. Un šis precizējums ir skaidri jānodrošina īpaši kontroles ziņā. Budžets, budžeta kontrole un budžeta izpildes tiesības. Eiropas parlamentam jānodrošina tādas pašas pārbaudas tiesības kā tas būtu, ja šis dienas tiktu veidots kā arī kā daļa no komisijas. Tad neatkarīgi, kādā veidā tas tiek veidots, Eiropas parlamentam paliek šīs kontrolas tiesības. Mums ir jānodrošina, ka arī šis dienas ir spējīgs darboties. Ja pat arī mēs šīs īstenošanas tiesības ar vienu paturām kā komisijas kompetenci, tomēr mēs nevaram arī izslīgt uh, padomi un komisiju, bet ir precīzi jānodrošina šīs kontrolas iespējas. Un arī precīzi jānosaka, ka arī nacionālie diplomāti, kas iesaistās rīcības dienestā, arī viņi ir pakļauti tieši tādai pašai kontrolas procedūrai, tieši tādiem pašiem pienākumiem. Un tas nozīmē, ka tas tā tam ir jābūt. Un daudz lietas tomēr ir neskaidrs. Mēs nevaram pateikt šobrīd, vai administratīvi izdevumi kas radīsies rīcības dienestam, vai tos mēs iekļaujam atsevišķā budžeta sadaļā. Tāds ir grūti īstenojams scenārijs, vai arī mēs tomēr uzskatām, ka viņi veidot atsevišķo 309 sadaļā ar paredzētu atsevišķo budžeta sadaļu. Piemēram, ja mēs skatāmies kontrola ziņā, tad ir vēl sarežģītāk, ja to iekļaujam sestajā sadaļā, nevis, piemēram, trešajā sadaļā. Uh, No otras puses, ir jāskatās arī, kāda ir griba, ka mēs neskatām tikai kā ko budžeta jautājumu un administratīvo jautājumu, bet ka mēs arī nodrošinām to, ka augstajiem pārstāvjiem, protams, ir savas īpašās tiesības arī budžeta un personāla atlases ziņā. Un līdz ar to padome nevar tad eh, šo savus lēmumus nodot komisijai. Līdz ar to vēl aktuālāks jautājums ir par Eiropas parlamenta politisko kontroli. Kristofersona kungs norādīja, ka ir jāpanāk vienošanās, par kuru šobrīd tiek risinātas sarunas. Aktuāls jautājums, nu kā, kā mēs to varam īstenot? Lai Eiropas parlaments šos lēmumu pieņemšanas procesos jau a priori tiktu iesaistīts, tātad mēs esam šobrīd konsultācijas procedūrā, kas ir noteikts dokumentos, bet būtu jāprecizē, kā mēs varam īstenot šo politisko kontroli, kas pārstāvēs uh, Eiropas parlamentu, kas pārstāvēs uh, Eiropu tajos gadījumos, kad Aštons kundze tur nebūs, kad būs viņas vietnieki, tātad kas būs šis arī pastāvīgais ģenerālsekretārs, kas veidos savu iekšējo darbību, bet kuru mēs īsti nekontrolēsim tad. Lūk, tie ir neskaidri jautājumi, un es šodien būtu gatavs arī šos jautājumus ar jums diskutēt. Pats rīcība dienas ir zināms hibrīds. Tas apvieno šīs kopienas uzdevumus un arī papildus eh, dalībvalstu dienestu uzdevumus. Un Eiropas parlaments grib nodrošināties par to, ka kopienas uzdevumi netiktu pakļauti starpvaldību kompetencēm kopējā ārējā un drošības politika. Pēc Lisabonas lī, līguma stāšanās spēkā 17. un 21. pants skaidri nosaka, ka tas ir kopienas uh, uzdevums, tātad ārpolitikas īstenošana, un tāpēc mēs norādām, ka kopienas uzdevumu īstenošana jāīsteno koplēmuma procedūru. Tātad ir jāiesaista arī Eiropas parlaments, nevis vienkārši jākonsultējas. Un tāpēc mēs uzstājam, ka mums ir jānodrošina mūsu kontrolas tiesības. Paldies. Honorevole eh, Brok, la parola per sei minuti al nostro collega Ferostad. Ke... Paldies Brokam, tālāk vārds Ferhofsata kungam, kurš pārstāv konstitucionālo lietu komiteju. Lūdzu. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos vispirms atgādināt šajās diskusijās par to filozofiju, kāda bija uh, eh, mana darba pamatā, Broka kunga darba pamatā un vispārējo referentu, kas strādāja pie šī jautājuma. Mēs parlamentā vēlamies tādu dienestu, kas būtu pēc iespējas plašāks, pēc iespējas ambiciozāks. Un mēs vēlamies tādu dienestu, kas integrētu visas ārējās politikas, kādas ir Eiropas Savienībai. Tas nozīmē attīstības politika, sadarbības politika, kaimiņa attiecība politika un arī humanās palīdzības politika. Jo mēs uzskatām, ka tikai integrējot visus šos ārējās politikas elementus, mums izdosies izveidot konsekvenci konsekvenci, kas ir nepieciešama, lai piešķirtu lomu Eiropas Savienībai pasaules mērogā. Un to darot, mēs esam balstījušies uz filozofiju, kas parādījās tad, kad mēs strādājām pie konvencijas 2002. gadā. Tātad tie cilvēki, kas piedalījās konventā, arī Broka kungs centās rast uh, konsekvenci ārējā politikā, un risinājums, kuru mēs atradām 2002. gadā, bija izveidot jaunu vienību, kas eh, censtos intensificēt Eiropas Savienības eh, kopējo ārējo politiku. Un šajā nolūkā mēs 2002. gadā bijām paredzējuši izveidot tādu dienestu, kas regrupētu gan tos elementus, kas šobrīd ir padomē, gan tos, kas ir kopienas līmenī, piemēram, kaimiņa attiecība politika vai attīstības politika. Tā bija ļoti ambicioza vīzija, eh, kur paredzēja cilvēki, kas strādāja konventā, un šobrīd mums ir jāīsteno šī ambiciozā vīzija. Mēs esam to pārņēmuši, un noteikti ir jāatgādina, ka tas nekādā veidā nemaina abu institūciju kompetences Eiropas Savienībā, proti komisijas un padomas kompetences. Mums ir jāatgādina, ka šis te jaunais dienests nebūs lēmumu pieņemšanas dienests, tas būs drīzāk tāds uh, priekšlikumu impulsu dienests. Un nākotnē lēmumi tiks joprojām pieņemti komisāru kolēģijā, tad, kad runa ir par tām eh, jomām, kuras ir Eiropas eh, kompetencē, un pats dienests, tam, protams, ir nepieciešama sava autonomija. Šobrīd tas tiek dēvēts par uh, eh, suis geners raksturu. Bet ir skaidrs arī, ka šīm dienestam būs jāatrod sava vieta institucionālajā līdzsvarā Eiropas Savienībā. Šam dienestam ir jāpiešķir gandrīz institucionāls status, un tas, mūsuprāt, ir pārāk tālu. Ja mēs piedāvājam šādu risinājumu, tad mēs ejam pārāk tālu, jo eh, šim dienestam nebūs pilnvaru tādu, kāds ir paredzēts šīm abām institūcijām, kurām šis dienests kalpo. Un nākotnē šī, šī dienesta darbībai tiks izmantoti kopienas līdzekļi, un kā jūs zināt, tad eh, kopienas līdzekļus var pārvaldīt tikai Eiropas Savienības institūcijas, proti komisija. Un ja kādi citi risinājumi radītu ļoti uh, nopietnu precedentu, kas ļautu dienestam, kas strādā ārpus Eiropas Savienības, piedalīties budžeta līdzekļu piešķiršanā. Tas būtu ļoti bīstams precedents, ja mēs iet šajā virzienā. Tāpēc mēs attiecīgi piedāvājam, ka šis dienests rod savu vietu uh, kopienas budžeta uh, sadaļā proti trešajā sadaļā, kas ir atvēlēta administratīvajiem un operacionāliem izdevumiem. Jo visas operacionālās izmaksas ir paredzētas šajā budžeta sadaļā, tātad nevis pirmajā, ne otrajā, ne ceturtajā, ne piektajā. Tātad tas viss ir paredzēts šajā sadaļā. Tas nenozīmē priekšsēdētāji kungs un cienījamie kolēģi, uh, ka šis dienests būs komisijas sastāvā. Tam ir jābūt autonomam, lai tas varētu pats pārvaldīt savu administratīvo budžetu un tāpat arī eh, pats izvirzīt kandidātus. Bet mums ir jācenšas paredzēt zinām konsekvenci, lai šis dienests varētu darboties Eiropas Savienības kopienas sadaļā. Es domāju, ka šāds formulējums mums ļaus izveidot plašu, ambiciozu dienestu, un tas mums dos iespēju arī iekļaut te gan attīstības, gan kaimiņa attiecību politiku, gan humanās palīdzības politiku, jo ja mūsu formulējums būtu citāds, tad mēs nevarētu paredzēt šīs jomas šim dienestam. Tātad pats par sevi saprotams arī tas, ka nebūs kopīgas ārējās politikas bez dalībvalstu piekrišanas. Lēmumu pieņemšanas process, starp citu, paredz tikai lēmumu pieņemšanu vienpār, vienprātīgi, vienbalsīgi. Tātad nebūs ārpolitikas bez kopienas pieejas, proti bez dienesta, kas varētu identificēt kopīgas intereses, kādas ir visai Eiropas Savienībai šīs te eh, politikas mēķis nav aizstāt nacionālo ārējo politiku, bet drīzāk to papildināt un nostiprināt. Šajā ziņā līgums to pasaka pavisam skaidri. Mēs kopā ar Eiropas parlamentu, kā jūs zinat, priekšsēdētāji eh, sarunās ar Aštons kundzi, eh, gatavi virzīties uz priekšu, jo Es uzskatu, ka šobrīd tas, kas mums ir nepieciešams Eiropas Savienībā, ir pēc iespējas ātrāka šī dienesta izveidošana. Un, protams, Eiropas parlaments ir gatavs virzīties uz priekšu šajās sarunās. Paldies! Ringraziamo i nostri eh, relatori per eh, gli interventi così eh, puntuali e chiari. Eh. Paldies par mūsu referentiem par eh, ļoti skaidro un eh, plašo izklāstu. Pirms mēs eh, uzsāksim diskusijas, es eh, vēlētos visus informēt eh, par to, ka pie mums ir ieradusies ļoti svarīga delegācija no Saudi Arābijas. Tur arī pārstāvī no diplomātiskā dienesta. Mums ir ļoti liels prieks viņus sveikt pie mums, un mēs vēlētos norādīt, ka interese par Eiropas diplomātiju ir patiešām jau pārsniegusi Eiropas Savienības robežas. Tā ir sasniegusi tādus reģionus, kas ir diezgan tālu no Eiropas Savienības geogrāfiskajām robežām, un tas mūs visus ļoti priecē. Pie mums ir pārstāvēti 23 eh, dalību valstu parlamenti, ir eh, ieradušies arī 40 deputāti šajā sanāksmē. Uh, no Ungārijas un apvienotās karalistes esam saņēmuši atvainošanās, jo uh, šajās valstīs ir pēcvēlēšana periods, un tieši tāpēc uh, no šīm valstīm nevarēja ierasties pārstāvi. Ar to mēs arī varētu sākt mūsu debates. Es uh, gribētu, lai varētu izteikties gan dalībvalstu parlamentu pārstāvji, gan arī Eiropas parlamenta pārstāvji. Un mēs vēlētos nodrošināt arī eh, geogrāfisku līdzsvaru, tātad ņemt eh, vērā arī šo aspektu mūsu debatēs. Jūsu uzstāšanās laikam jūs varat sekot līdzi šeit uz ekrāna. Tas nozīmē, ka jūs varat uh, pārdomāt savu runu, jūs varat sekot līdzi tam, cik laika jums vēl ir atlicis. Tagad uzstāsies Francijas senāta pārstāvis. Lūdzu, trīs minūtes jums. Priekšsēdētāji, vispirms ļaujiet man paust. Uh, Mums prieku Francijas senāta vārdā par šo iespēju kopīgi ar Eiropas parlamentu diskutēt par šo Eiropas Savienības ārējās rīcības dienestu izveidošanu, kas mūsuprāt ir milzīgs jauninājums un ļoti pozitīvs jauninājums, kas parāda politisko vēlmi, kas attiecīgi ir ierakstīta Lisabonas līgumā. Francijas senāts ir pieņēmis nostāju par šī Eiropas ārējā rīcības dienesta izveidi, un tas galvenokārt saistīts ar trim aspektiem. Vispirms mēs uzskatām, ka Eiropas ārējās rīcības dienestam, un tas tika pateikts jau pirms brīža, ir jābūt Suis Ženevis eh, dienestam, un ka komisijai un padomēji ir ļauj šim dienestam darboties autonomi attiecībā uz savu personālu pārvaldību, protams, neradot nekādus šķēršļus kontrolē, kur arī tika pieminēta pirms brīža. Tādējādi mēs varēsim nodrošināt šī dienesta darbību vairākās jomās. Senāts arī uzskata, ka šī dienesta darbības perimetram ir jābūt pēc iespējas plašākam, lai nodrošinātu konsekvenci, un tas nozīmē, ka saskaņā ar to, ko vēlējās arī referents, mums ir jāiekļauj te gan uh, humānās palīdzības um, politika, gan attīstības politika, gan arī Eiropas Savienības atbildes reakcija uz krīzes um, situācijām, jo īpaši tas aktuāli ir šobrīd. Un visbeidzot, un šis jautājums mums šķiet ļoti svarīgs, senāta rezolūcijā ir uzsvērts tas, cik liela nozīme ir Eiropas ārējās rīcības dienestam uzturot stingras un ciešas attiecības ar Eiropas Savienības nacionālajiem parlamentiem. Tātad ir nepieciešama sadarbība ne tikai ar Euro Eiropas parlamentu, bet arī ar nacionālajiem dalībvalstu parlamentiem, jo ir starpvaldību politika un ir kopienas līmeņa politika, kas mums ir jānodrošina ar šī dienesta palīdzību. Mēs par to runājam, ka ir jāizveido tāds kā hibrīds veidojums. Mums ir jācenšas panākt to, lai Eiropas Savienība tās klātbūtne būtu jūtama starptautiskajā arēnā. Mans kolēģis par to runās arī pēc brīža, vairāk pieminot šo rezolūciju. Mēs priecājamies par to, ka ir iespējams iz izveidot šādu dienestu, lai darbos pārvērstu mūsu ambīcijas un lai ņemtu vērā gan Eiropas parlamenta, gan dalībvalstu parlamentu viedokli šajā jomā, lai turpinātu virzīties uz priekšu. Paldies! Liels paldies eh, senatoram Blanka kungam. Paldies, ka ievērojāt jums atvēlēto laiku. Tagad vārds Leonam Keresam no Polijas senāta. Uz trim minūtēm. Labrīt! Polijas parlamenta vārdā, Polijas senāta vārdā. Es vēlētos uzsākt sekojošo. Šī ideja par ļoti efektīva Eiropas ārējās rīcības dienesta izveidi mums visiem ir ļoti dārga. Polija atbalsta projektu, ko prezentēja augstā pārstāve un komisijas vicepriekšēdētāja. Tam ir piekritusi arī vispārējo lietu padomi, tas notika 26. aprīlī. Šeit es atsaucos uz uh, lēmumu projektu par Eiropas ārējās rīcības dienesta darbību. Šajā projektā ir iekļautas vairākas svarīgas idejas, kuras iesniedz arī Polija. Mums šķiet, ka Eiropas ārējās rīcības dienests ir tāda institūcija, kas dod pievienoto vērtību. gan Eiropas Savienībai, gan Eiropas Savienības institūcijām. Līdz ar to institūcijas un arī parlaments varētu darboties arī ārējā arēnā, varētu paplašināt ša, savu darbību šajā jomā. Taču, kā jau tika šodien minēts, šī institūcija ir jābalsta uz vienlīdzīgām iespējām. Ir jānodrošina, lai visas dalībvalstis varētu tajās līdzdarboties uz līdzvērtīgiem pamatiem. Ir jānodrošina pilnīga caurredzamība arī personāla pieņemšanā darbā. Ir jāņem vērā pamatprincips attiecībā uz eh, geogrāfisko līdzsvaru. Polija apsveic deklarāciju projektus attiecībā uz ārējās rīcības dienas un Eiropas parlamenta sadarbību. Mēs uzskatām, ka neoficiālas tikšanās starp tikko ievēlētajiem delegāciju pārstāvjiem no dalību valstīm, kā arī tikšanās ar komiteju, Eiropas parlamenta komiteju pārstāvjiem, ir ļoti laba ideja, jo tas dotu Eiropas parlamentam ieskatu Eiropas Savienības ārlietu politikā. Taču tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka ir jāiegulda vairāk darba. Tajā, kā Eiropas parlaments izmantos savu kontroli. Ir jādomā arī par augstās pārstāvis vietnieku. augsto pārstāvu varētu aizstāt augstas amatpersonas tādos gadījumos, kas neatiecas uz kopēju ārlietu un drošības politiku. Lielas paldies senatoram Kieres. Tagad izteiksies kolēģi no Eiropas parlamenta. Vispirms izteiksies Sava Frankas kungs no Tautas partijas grupas. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Agrāk tika teikts, ka viss Eiropas Savienības izveides projekts ir eh, svarīgs, lai mēs eh, nezaudētu šo galveno sarkano dzīsliņu, un Ferhofstāts eh, ļoti skaidri norādīja uz mērķiem, tiem mērķiem, kuriem mums ir jāseko, izveidojot Eiropas ārējās rīcības dienestu. Mēs vēlamies tādu ārpolitiku un ārējās rīcības dienestu, kas būtu pietiekami efektīvi. Es domāju, ka Lisabonas līgums ir liels mērķis, ko mēs esam sasnieguši pēc konventa. Šos mērķus ir atbalstījis vienmēr arī Eiropas parlaments. Mūsu divi referenti, Elmārs Broks un Gīsfer Hofštāts, ļoti labi paskaidroja to, ka ir vajadzīgas konsultācijas ar Eiropas parlamentu. Kā Broka kungs teica, mēs neapstādināsim šo konsultāciju procesu Eiropas parlamentā, kamēr Mm, visas mūsu prasības attiecībās koplēmu procedūru nebūs izpildītas. Pavisam drīz mēs uzklausīsim arī Saukas kundzi, bet eh, es gribētu nedaudz parunāt par problēmām, ar kādām mēs saskaramies, izmainot eh, personāla statūtus attiecībā uz šiem darbiniekiem, kas tiks pieņemti dienestā. Es gribētu zināt, vai tiks paredzēts eh, laika termiņš, vai šis desmit gadu laika periods varēs tiks pagarināts. Es ceru, ka kopā ar komisiju un augsto pārstāvu mēs varēsim tikt galā ar visiem izaicinājumiem, lai nenovirzītos no mūsu galīgā mērķa. Es pilnībā piekrītu arī Ferhofštāta kungām, kurš teica, ka šim dienestam ir jābūt līdzsvarotam. Mēs eh, nedrīkstam atņemt eh, pilnvaras dalībvalstu diplomātiskajiem dienestiem taču tajā pašā laikā mums ir jānodrošina tāds ārlietu dienas, kas ļautu realizēt eh, reālu kopējo ārlietu un drošības politiku. Vienīgās šaubas, ko es gribētu paust eh, šajā brīdī priekšēdētā, ir šādas. Mēs uzskatām, ka Eiropas ārējās rīcības dienestam vajadzētu vienkāršot situāciju. Tas nedrīkstētu komplicēt pašreizējo institucionālo struktūru. Tāpat arī tam nevajadzētu kļūt par kaujas lauku, kur eh, cīrīt, cīnītos eh, Eiropas ārējās rīcības dienests un dalību valstu ārlietu dienesti. Kristofersona kungs runāja par mm, laika grafiku, un viņš teica, ka cerams, ka lēmums tiks panākts līdz eh, jūnijam. Mēs gribētu arī dzirdēt Eštāns kundzes cerības attiecībā uz mūsu pašreizējo laika grafiku, un uh, atzinumu, ko sniegs Eiropas parlaments par konsultācijām. Liels paldies Sela Frankas kungam, saka priekšēdētājs. Nākamais izteiksies Koskinina kungs no Somijas parlamenta. Lūdzu, trīs minūtes jums. Puheenjohtaja, kiitos. EUn ulkoasianhallinnon perustaminen on osa pitkäaikaista tavoitetta nostaa. Paldies. Eiropas ārējās rīcības dienesta izveidošana ir nozīmīgs solis, lai mēs tiešām kāpinātu Eiropas Savienības lomu, īpaši kā tirzniecības partneru lomu. Eiropas ārpolitikas augstā pārstāve, gan arī viss personāls um, sniegs nozīmīgu pakalpojumu Eiropai šajā ziņā. Ir svarīgi, ka mēs nodrošinām vienošanos starp visām pusēm par šobrīd aktuāliem sarežģījumiem, kurus nu, mēs esam uzklausījuši tagad šajā rītā. Neatkarīgi no plānotā uzdevuma, mēs tomēr redzam, ka daudzi jautājumi ar vienu neatrisināt, īpaši, kas skar dalībvalstis. Mūsu satrauc jautājums par uh, kam īsti būs pakļauts un atskaitīsies šis dienests, vai viņi tiešām tad pakļausies un būs atbildīgi Eiropas parlamenta priekšā. Ja mēs runājam par drošības politiku, mēs zinām, ka tā parasti ir padomi, kas vēlas diktēt noteikumus, un savukārt padome ir pakļauta, eh, kā ministri pakļaut nacionāliem parlamentiem. mums tomēr vajadzētu pievērst vairāk uzmanības, kā mēs varam arī paturēt savā redzes laukā Eiropas iedzīvotājus. Un vienmēr jāpaturprātā, ka galvenais uzdevums, lai Eiropas iedzīvotāji varētu arī izmantot konsulāros pakalpojumus, ko varētu sniegt šis ārējais rīcības dienests. Lūk, par to vajadzētu mums vēl aktīvi domāt, kāda būtu praktiski iegūma mūsu iedzīvotājiem. Vienlaiks jādomā arī par informācijas apriti kas arī būtu iegūms dalībvalstīm un pašiem iedzīvotājiem. Eiropas Savienībā mums ir kopēja interese par to, lai mēs nodrošinām arī rīcības dienesta darbību iespējami saulaicīgi, lai tas notiktu iespējami drīz. Pat ja arī vēl paliktu arī šis spēcīgais starpvaldību uh, um, darbības posms. Tomēr tas jau varbūt kalpot kā sākotnējais posms. Un šodien jāatrod lēmums. Pavisam drīz. Paldies! Paldies! Tālāk vārds. Pabrikunkam lūdzu. Thank you, Mr. President, for this opportunity and allow me to... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicien arī no Eiropas parlamenta, Eiropas parlamentiem no Latvijas saimas. Un paldies, ka uzdod man iespēju iesaistīties diskusijās par ārējo rīcības dienestu. Kā mēs šo redzam procedūru? Lielos vilcienos Latvijas parlaments pauž patiesu interesi lai iespējami drīz mēs nodrošinātu ārējās rīcības dienesta izveidi un darbību. Mēs atbalstām jūsu ierosināto nostāju, ka tam jābūt kā sugeneris vedotai uh, dienestam, un līdz ar to tas arī būtu tieši pakļauts un atbildīgs arī budžeta uh, jomā Eiropas parlamentam. Arī mūs interesētu vairāk, kāds ir Aštons kundz un vēstnieka Kristofersona redzējums par dalībvalstu aktīvu iesaisti un kā viņi var tomēr mums paskaidrot šo tālāko pozitīvo ieguldījumu kopējā dienas veidošanā. Mums arī ir pievilcīga ideja, ko prezentēja Francijas senāta pārstāvi un arī vēl citi, kas norādīja, ka mēs varam iekļaut paplašināšanas kaimiņu politiku, um, attīstības palīdzību uh, un arī krīžu pārvaldības jautājumus kopējā dienestām. Latvija arī no savas puses uzskata, ka šis ir nozīmīgs jautājums, lai mēs, man lai mums izdotos. Arī skāpināt Eiropas Savienības kopējo uh, spēku un jaudu starptautiski. Un mums ar viņu jāpaturprātā Eiropas iedzīvotāji. Mēs nedrīkstam nekādā ziņā um, pieļaut atsevišķināšanos starp Eiropas Savienību un Eiropas iedzīvotājiem vēl lielākā mērā. To nedrīkst pieļaut. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai konsulārais dienests, kas strādās un tiks izveidots, lai tas tiešām darboties mūsu iedzīvotāju labām jo tieši konsulārais dienests var palīdzēt arī plašāk, ne tikai ārējās dīcības dienesta, bet kopējā Eiropas Savienības idejas attīstībā. Mēs arī gribam uzsvērt, ka Mēs gribētu arī vēl precizēt un dzirdēt, eh, varbūt Kristofersona kungs varētu precizēt, kā jūs redz, kāds ir šis modelis, uh, kā tad šie īpašie pārstāvi darbosies kopējrīcības dienestā, tas lūk mūs vairāk interesē. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu. Paldies Pabrikungam. Roberto Bakieri tālāk, kurš pārstāv kas pārstāv tādu ārlietu komiteju Eiropas parlamentā un pārstāv sociāldemokrātu grupu lūdzu. Sveicināt kolēģi! Manuprāt, jau Brokungs un tāpat arī Ferhofstad kungs arī diezgan labi ieskicēja galvenos jautājumus un uzdevumus, kas arī sasaucas ar prerogatīvām, kāds ir noteikts Eiropas Savienības līgumā. Reizē viņi arī atspoguļoja, cik svarīgi ir izveidot šiešam tādu uh, rīcības dienas, kas seko lieliem mēķiem un arī dara lielas lietas. Ir ļoti svarīgi, ka mēs to apzināmies šobrīd un to vēlreiz uzsveram. Svarīgākais uzdevums tiešām būtu apvienot visus iespējamos spēkus, tas ir arī nozīmē Eiropas parlamentu, nacionālo parlamentu pārstāvis, un es aicinātu jūs tiešām mūs saskatīt, kā jūs sabiedrotos. Gal galā Lisabonas līgums skaidri nosaka un iedrošina, ka parlamentiem ir spēcīga loma Eiropā. Un ne tikai Eiropas parlamentam, bet arī norāda, ka eh, Eiropas uh, līmenī padomu darbojas kā otra likumdošanas kamera, palāta. Un vienlaikus ir iedevusi mums vēl lielākas pilnvaras. Par mūsu darbību un mūsu iespējām. Mēs uzskatām, ka Kāpēc šim rīcības dienestam būtu vairāk būtu jābūt saistītam ar komisiju? Nu, tam ir vēsturiski iemesli, un ja mēs skatāmies uz jautājumu pragmāti, pragmātiski, mums ir jādefinē ļoti precīzi galvenie punkti. Un tie galvenie jautājumi tieši ir parlamenta kontrole, pārbaude. Mēs nerunājam tikai par to, ka mēs. Uh, tādu apstrīdētu starpvaldību elementu ārpolitikas pieņemšanā. Bet mēs pieprasām, lai 54. pants tiktu pilnībā ievērots un īstenots. Tad tas nozīmē, ka mēs nodrošinām arī kontroli pār visām ārpolitikas un drošības e, politikas misijām e, par budžeti. Mēs gribam, lai mūs konsultētos, lai mēs iesaistītos jebkurā starptautiskā nolīguma pieņemšanas posmām. un papildus arī skatīt, kā mēs iekļaujam arī šīs, piemēram, attīstības palīdzības attīst, eh, programmas un eh, tālāk arī kaimiņu politiku eh, un cits jautājums, bet tas nekādā veidā nedrīkst ierobežot un aizstāt kopienas prerogatīvas un sadalītās kompetences starp dažādiem komisāriem, piemēram, attīstības palīdzības komisāru. Un, uh, Tāpēc esmu pateicīgs vēstniekam Kristofersenam, kurš ir ļoti aktīvi risinājis sarunas. Tomēr gribu norādīt, ka iespējamais iznākums būs ļoti svarīgs arī no augstā pārstāvja politiskām spējām. Spējām, kas viņu ļauj risināt arī šo sarežģījumu šobrīd, kas ir aktuāli. Paldies! Tālāk pastāvēs no Bundestāga. Lūdzu, vārds jums! Paldies! Esmu Sivija Dagdelēn, pārstāvu Vācijas parlamentu Bundestāgu ārlietu komiteju. Ņemot vērā šo diezgan pretrunīgo pieju un arī nopietnu interesi, kas izskan no visām pusēm, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs apzināmies, ka e, nopietni sarežģījumi brīdi šobrīd veidot kopējo Eiropas ārējo rīcības dienestu. esmu parlamentāra deputāte suverēnā valstī, un tieši tāpēc man ir ļoti svarīgi, ka ārpolitika, ka mēs kā valstu parlamentu politiķi nosakām ārpolitiku savās valstīs, piemēram, Vācijas Bundestagā, un nevis tā, ka tas nu vairākas reizes izskanēja, ka tā tiek nodota Eiropas līmenī. Un tieši tāpēc es gribētu norādīt, ka Eiropas ārējais rīcības dienests vismaz tā kā šobrīd tas tiek veidots, nozīmē vājināt, īpaši ņemot vērā uh, spriedumu, ko pieņēmusi Vācijas konstitucionālā tiesa pagājušā gada rudenī. Uh, ir jāatzīst, ka šāds ārējā rīcības dienesta izveidas solis nozīmē uh, ir, uh, Nacionālo parlamentu pozīciju vājināšanu īpaši, ja mēs skatāmies, piemēram, uz ārējām militārajām misijām. Mēs zaudējam savas kontrolas iespējas. Plānotais militāro struktūru iekļaušana kopējā ārējās rīcības dienestā nozīmētu, ka tas ir tiešām bezprecedenta gadījums pasaules mērogā, un tas radītu nopietnas bažas. Vācijā parlamentā par ārpolitiku ir atbildīgi E, nodalīt šīs kompetences, nerunājot tātad par attīstības dien, e, palīdzības dienestiem, militāriem dienestiem un ārpolitiku. Šīs trīs jomas ir nošķirts atsevišķi. Un galu galā tas ir arī noteikts mūsu uh, likumdošanā un arī citās demokrātāskās valstīs šīs kompetenci nodalījums ir ļoti strikts. Tāpēc jūs runājat arī par iespējamo E, demokrātisko kontroli. Bet man tad ir jautājums, cik vēl būs papildus izmaksas, ko šis Eiropas ārējās rīcības dienas radīs, ņemot vērā ļoti sarežģīto finanšu situāciju daudzās Eiropas dalībvalstīs un arī pašā Eiropas Savienībā. Lūk, tas ir aktuāls jautājums, ko mēs kā Eiropas um, dalībvalstu pārstāvi parlamenti jums vēlamies uzdot. Es nedomāju, ka Eiropai būtu vajadzīgs papildus šādu miljardu izdevumus uh, radošs militarizēts dienests. Paldies! Paldies, Dārgta Lenskundze. Tālāk Ribeiro Castro, kas pārstāv Portugālu, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Uzklausot vēstnieku Kristofersonu, es gribu norādīt, ka man nekas tur nepārsteidz. Ja viņš saka, ka arī rīcības dienestu izveidēji vajadzētu atvēlēt laiku, un tas prasa vairāk laika nekā līdz šim tika plānots, tas ir skaidrs. Un mēs īstenībā arī gribam jums teikt, labāk lēnām un kārtīgi, nevis sasteigti un ne, neizdevies dienests. Tas nav vajadzīgs. Pāris daži jautājumi. Es saprotu, ka Eiropas parlamentam ir šeit sava nostāja, arī Nacionālais parlaments jūs iesaistat konsultācijās, bet tomēr es nesaprotu, jūs gribat pārspīlēt, man liekas, šīs konsultācijas procedūras nozīmi. Galu galā tā ir tikai konsultācija procedūra, piedodiet. Un arī mums Nacionālā parlamentiem ir, protams, interesi, ka tiešām tā ir jābūt konsultāciju procedūrai arī šajā ziņā, ka mēs konsultējamies tālāk ar jums, kā Eiropas parlamentu. Bet, nu labi, tas pie malas jautājums vēstniekam. Uh, drīzāk varbūt tāds ierosinājums. Aštuns kundzes dienests šobrīd arī plāno uh, doties vizītēs uz uh, nacionālajiem parlamentiem, īpaši uz ārlietu komitejām. Vai tas tā ir plānots? Lūk, kolēģi no Vācijas nu pat norādīja, kāds ir nacionālo parlamentu kompetences. Un mums ir nopietnas pažas, kuras mēs gribētu jums darīt zināmas. Mums interesē, kā jūs redzat arī šos jautājumus tālāk, um, kāda būs nacionāla parlamenta loma. Lūk, tas ir viens jautājums, kas rada bažas, bet ir vēl arī citi jautājumi, kurus mēs gribētu jums izklāstīt. Tiešām būtu ļoti labi, ja jau šā gada laikā Aštonas kundzes dienesti arī tad braukt uz visām valstīm un izveidot šādu patiesu konsultāciju ar nacionāliem parlamentiem, lai mēs tiešām arī varētu precizēt, kāda ir šī situācija. Otrs jautājums. Dienesta izveida. Kā jūs īsti to redzat? Kā tas veidosies? Un īpaši. Sastībā ar dalībvalstu nosūtītajiem diplomātiem. Vai tā būs tad viena trešdaļa vai mazāk vai vairāk? Uh, Um, līdz ar to un atbilstošās kategorijas. Es ceru, ka jūs šo administratīva um, diezgan plaši skatīsiet. Un tālāk ārējais dienas, kas darbojas tie, tiešām plašās kompetences jomās, iekļaut arī kaimiņu politiku, drošības politiku un viss cits jautājums. Ja mēs veidojam ārējos rīcības dienestu, kurš neietver visus šos ārējos elementus, tad, tad nebūtu nekāds jēgas. Jūs, protams, runājat par Eiropas ārējās rīcības dienestu, bet tomēr mēs esam izklājuši arī nopietnu pieredzi gan dalībvalstīs, gan Eiropas iestādēs, un būtu ļoti žēl, ja mēs neizmantotu šo pieredzi. Tādēļ vēl papildus jautājums, vai jums arī tiešām plānots konkrēts veids, kā jūs varat iekļaut šo kopējā jaunajā dienestā? Paldies! Tālāk vārds Lunačekam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pārstāvot savu politisko gribu, tātad zaļos, mums ir ļoti svarīgi, ka mēs veidojam kopējo Eiropas arī rīcības dienestu, kas seko lieliem mēķiem, kas uzstāda augstus mēķus. Viens no tiem ir, piemēram, nabadzības apkarošana, cilvēktiesību ievērošana citos kontinentos, un ka mēs to, par to iestājāmies daudz aktīvāk. Tas nozīmē, un mēs arī atbalstām, tas, ko jau arī atsevišķi Nacionālo parlamentu uh, deputāti uzsvēra, piemēram, konsulātu dienestu, um, kopējo konsulāro dienestu izveidi. Es pati arī biju desmit gadus arī deputāte Austrijas uh, parlamentā, un es ļoti labi zinu, uh, Un tieši tāpēc, kur mani kolēģi tagad Nacionālās parlamentos aicina mūs tiešām darboties kā sadarb, sabiedrotajiem, tas man ir ļoti saprotami un tuvi. Un tieši tāpēc es arī aicinu, ka nacionālajie parlamenti tiešām būtu pārliecināti par to, ka neviens viņam netaisās atņemt šo uh, kompetenci, viņu varu, viņu pilnvars. Par to bet paklausieties, vai arī dalībvalstis tiešām nevarēs nobalsot par militāro misiju nosūtīšanu. Nē, tā nav tiesa. Viņiem ar vien būs šīs pašas tiesības. Es ļoti labi zinu, kāda šis ir kompetence un sadali, jo es kā zaļo pārstāju ļoti par to aktīvi cīnījos, un es zinu, ka militārās misijas ar vien vajadzēs apstiprināt nacionāliem parlamentiem. Tālāk ja mēs skatāmies, kāda ir šies papildus kompetences, komentārā palīdzība, kaimiņu politika, attīstības palīdzība, tas viss jāsaveido saliedētā politikā. Un tieši tāpēc svarīgi, ka šī īstenošanas politika ar tiem, piemēram, paliek attiecīgo nozars eh, komisāru. Šajā gadījumā, piemēram, attīstības palīdzības vai komentārās palīdzības jautājumi attiecīgā komisāra ziņā. Jums ir arī vēl atsevišķas eh, um, eh, direktorāts, kas ir paredzēts, piemēram, arī krīžu pārvaldībai un miera uzturēšanai un konfliktu novēršanai. Lūk, Lisabonas līgums skaidri parāda, ka ir jāizveido arī šis jautājums atbildīgais direktorāts, kas tad ir svarīgs tieši tie miera nodrošināšanā. Tālāk nākamais svarīgi, ka mēs nodrošinām arī dzimumu līdztiesības jautājums, ka šīs ko, uh, eh, proporcijas tiek uh, nodrošināts. Mēs redzam, ka daudzos dienestos sievietes ir ar vien lielā mazākumā, tikai tiešām mazākumā. Un Ašons kundzei, manuprāt, tas būtu īpaši svarīgi šo jautājumu uzsvērt. Bet tā jau nav tikai vēlme, tas ir nopietna politika, ko mēs Eiropas parlamentā šeit aicinām īstenot. Tātad dzimumu līdztiesības, dzimumu vienlīdzību pārstāvniecības ziņā arī. Tālāk mums jānodrošina, ka mēs arī, arī rīcības dienestā aktīvi centrā arī nostādām cilvēktiesību jautājumus kā jau ir uzstādīti šie centrālie punkti. Um, un vēl mēs arī atbalstām Broka un Ferhofstad kunga uzstādījumu, ka kopējais budžets ir jāskat trešajā sekcijā sadaļā. Paldies! Paldies, Lunčekas kundzei. Tālāk vārds Grieķijas parlamentu pārstāvim Dalārai. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas ārējās rīcības dienesta izveida ir ļoti svarīgs posms, lai nodrošinātu Eiropas Savienības klātbūtni starptautiskajā arēnā. Šobrīd kad norit vispārēja restruktūrizācija un kad mēs saskaramies ar krīzi pasaules mērogā, spēlēt svarīgu lomu, piemēram, cīnoties pret nabadzību, ir viens no milzīgākiem izaicinājumiem, ar kuriem saskars Eiropas Savienība pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Kā Grieķijas parlamenta pārstāvis vērētos vērst jūs uzmanību uz veselu virkni aspektu. Jaunajam dienestam būtu jādarbojas pēc iespējas atklātāk gan attiecībā uz personālu izraudzīšanos, gan attiecībā uz eh, darbības noteikumiem. Mēs pilnībā piekrītam tam, ka ir nepieciešams panākt līdzsvarotu pārstāvniecību. Šai iestādēm šī dienestām būtu jāievēro arī geogrāfiskais līdzsvars, lai viss dalībās būtu pārstāvēts šajā dienestā bez izņēmumiem. Lai šis dienests varētu darboties efektīgi, ir nepieciešams attīstīt mehānismus, ātrus eh, komunikāciju mehānismus, komunikācijas starp Eiropas parlamentu, komisiju un arī nacionālajiem parlamentiem, kā arī Eiropadomi. Ir jāizvairās no aizkavēšanās lēmumu pieņemšanas procedūrā jo šādā veidā ne tikai tiek zaudēt līdzekļi, bet arī tiek aizkavēta Eiropas Savienības darbība. Ir absolūti nepieciešams, lai šis jaunais dienas sadarbotos ne tikai ar Eiropas Savienības institūcijām, bet arī ar visām dalībvalstīm. Tam ir jābūt šī dienesta pamatā. Un šim dienestam pēc iespējas ātrāk ir jātīst sava loma jo šīm dienestam būtu jāspēlē ļoti svarīga loma starptautiskajā arēnā, jo īpaši pievēršoties aktuāliem jautājumiem, ņemot vērā pašreizējo krīzes situāciju. Paldies! Liels paldies! Dalars kundzei! Tagad vārds Lamberto Dini, kas ir Itālijas senāta pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji! Mums visiem ir tas gods šodien šeit, uh, šajā parlamentā, runāt savā dzimtajā valodā. Es runāšu angļu valodā, kas ir viena no Eiropas Savienības darba valodām. Es vēlētos komentēt to, ko sākuma ievadvārdos teica Kristofersen kungs, Broka kungs un Ferhofštad kungs. Vispirms es gribētu teikt, ka tad, kad mums būs izveidots ārējās rīcības dienas, tas nenozīmē, ka mums būs ārpolitika. Kas veido šo ārpolitiku? Un e, tie, tie delegāti, kas piedalīsies šī dienas rīcībā, vai viņi palīdzēs e, izveidot šo politiku, vai arī īstenos lēmums, kur tiks pieņemt citur, piemēram, ministru, ārlietu ministru padomē. Tādi būtu mani pirmie komentāri. Otrakārt, mēs atzīstam un piekrītam tam, ka šim dienestam ir jābūt Svis ģeneris dienestam un ka tas nevar būt atsevišķi eh, dienas, bet tam būtu jādod savu rīcības brīvību personāla izraudzīšanā un pārvaldībā. Taču Broka kungs pavisam pamatot teica, runājot par demokrātisko atbildību un politisko kontroli. Nepietiek tikai ar džentlmeņu vienošanos starp padomi, augsto pārstāvi un Eiropas parlamentu. Es domāju, ka šis punkts būs skaidri, specifiski jāizklāst un jāatrunā atsevišķā dokumentā. Lai arī tas nav starpinstitucionāls jautājums, tam tomēr jābūt precīzi definētam. Tā, piemēram, deklarācijas projektā, kur sagatavoja augstā pārstāve, Tika teikts, ka augstā pārstāve konsultēsies ar parlamentu. Tam būtu jākļūst par oficiālu dokumentu, kas pārvalda šīs attiecības vienā vai citā veidā. Un, vis, un visbeidzot, kas attiecas uz misijām, tad te ir teikts par to, ka parlament, notiks nu, konsultēšanās ar parlamentu, kad runa ir par tajām jomām, kas tiek finansēts no kopienas budžeta. Bet es domāju, ka būtu jākonsultēs ar parlamentu visos gadījumos, jo, piemēram, militārās misijas vai tās ir vai nav ārējā dienesta uh, sastāvdaļa vai nē. Tātad es uzskatu, ka būtu jākonsultējas visos gadījumos. Broka kungs arī minēja to, kā politiskā kontrola tiks īstenot, kad augstā pārstāve nevarēs eh, īstenot šo procesu. Es domāju, ka mēs nevaram ierasties uz parlamentu ar vienkārši ar pār... Tas nevar būt vienkārši pārstāvs, kas ierodas uz parlamentu, tā ir jābūt augstāja pārstāvei, kas konsultējas ar parlamentu. Broka kungs, mēs piekrītam, ka šim dienestam ir jābūt tik ambiciozam, cik tas ir iespējams, bet tam ir jābūt darboties spējīgam un ne tikai izmaksu dēļ, bet tāpēc, ka tam ir jābūt efektīgam. Šīs dienas nevar pārņemt Eiropas Savienības administratīvo uzbūvu. Tā, piemēram, visiem komisijas ārējiem dienestiem arī turpmāk ir jādarbojas komisijā, un šiem dienestiem nevajadzētu būt integrētiem jaunajā rīcības dienestā. Mums ir nepieciešama koordinēšana. Augstā pārstāve ir eh, komisijas vicepriekšsēdētāja, un viņi var īstenot šīs pilnvars, ne, neveidojot jaunu, milzīgu dienestu, kas līdzinātos mamutam. Uh, Un visbeidzot, priekšsēdētāji, visi šie cilvēki, kas tiks deleģēti, lai darbotos jaunajā dienestā, es domāju, ka viņiem būs nepieciešama ap apmācība diplomātijas jomā, jo viņi nekad nav darbojušies diplomātijas jomā, tāpēc ir nepieciešama apmācība Eiropas diplomātiem. Es domāju, ka tas ir ļoti eh, svarīgs faktors. Lielas paldies! Lielas paldies Dīnī kungam, tagad vārds Kaf kungam uz trim minūtēm. Uh, oh, President, um, the treaty uh, uh will... Priekšsādātāji. Mēs aicinām veidot kvalitatīvu un biežu sadarbību starp parlamentā dažādiem līmeņiem. Un tas jau nav nekas jauns tādā ziņā, bet mums ir tiešām jāizdiskutē daudz nopietnāk, pirms mēs tiešām vienojamies un pieņemam konkrēto modeli ja formulu. Bet pirmkārt, mums jāizveido tāds fórums, kas ļautu šāds kon... iespējas nodrošinātu uh, arī pārbaudīt. Um, padoms priekšsēdētāju Rampoju un arī Katijas Aštonas uh, kandidatūru, jo galu galā viņi būs tieši atbildīgi arī, arī kopējā Eiropas drošības un ārpolitikā. Ar bet tas nenotiek. Viņus izvēlējās uh, brīvi interpretējot līgumu. Katrai ašana nav atbildīga tikai par kopējo drošības un ārpolitiku, bet arī par, piemēram, visa veida ārējās rīcības uh, koordināciju. Un šī ārējās rīcības dienesta uzdevums ir kalpot, uh, būt noderīgiem Katrīnai Ašonai. Tāpēc, mm, ja jūs uzmanīgi palasat līgumu, tad jums šīs lietas kļūst skaidrs. Ibero Castro kungs šķiet, ka bija tas, kurš ierosināja, ka Katrīnai Ašonai nevajadzētu, uh, ka viņai tieši vajadzētu piedošanu doties uz visām 27 dalībvalstīm, uh, un sazināties patiešo ar visiem parlamentiem. Es tomēr gribu norādīt, ka tas pilnīgi neiespējami un nepraktiski. Mēs drīzāk varam, uh, mēs nevaram viņam pieprasīt, lai viņa būtu vienlaikus visos pasaules stūros un vienlaikus Briselē, un tad vēl līdz ar to ir neiespējami, ka viņa varētu ievērot parlamentārā demokrātijas noteiktās pilnvaras. kuras viņai tad pieprasīja 27 dalībvalsts parlamenti plus vēl Eiropas parlaments. Līdz ar to mums vajadzētu turpināt arī meklēt vislabāko pieeju, piemērotāku pieeju jautājumu atrisināšanai par parlamentāru sadarbību. Paldies! Grazie, onorevole Daf. La parola al. Paldies Daf kungam. Tagad pārs, vārds Kipras pār, parlamenta pārstāvēja. Pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc Dinīkunga uzstāšanās jāsaka, nekas daudz sakāms vairs nav palicis. Ja nu vienīgi dažas idejas, lai papildinātu viņu teikto. Pēc sākotnējām diskusijām šķiet, ka mēs visi esam viensprāts tajā, ka šim dienestam būtu jābūt autonomam. Tātad Swiss ģeneris dienestam. Un tas tiks novērtēts atkarībā no tā, cik efektīgi, cik saskanīgi, saskanīgi, konsekventi tas darbosies un kāda būs tā loma. Jo ja šis dienas nodarbosies tikai un vienīgi ar humānās palīdzības politikas īstenošanu, kas arī, protams, ir svarīgi, tad šis dienas neīstenos to lomu, kuram tas ir ticis paredzēts. Kas attiecas uz Broka kunga, Ferhofštad kunga teikto un arī Dinī kunga teikto, tad Viņi savos priekšlikumos ir izveidojuši attiecīgo ietvaru, kas ir kā priekšnoteikums šī dienesta izveidē. Šī dienesta rīcība ir cieši saistīta arī ar Nacionālo parlamentu un Nacionālo ārlietu ministriju darbību. Mēs esam diskusē, diskutējuši par šī dienesta izveidi savā parlamentā, un mēs uzskatām, ka sākotnējās nostājas sākotnējās pozīcijas ir pieņemamas, kas attiec arī uz šo sastāvu, kur trešdaļa varētu būt dalībvalstu pārstāvi. Problēmas varētu rasties sakojošā jomā, proti, tad, kad mēs centīsimies definēt valdību nostājas, atsevišķu valdību nostājas un starpvaldību nostāju, bet es domāju, ka to arī šo varētu līdzsvarot nacionālajie parlamenti. Katrā ziņā šī rīcības dienesta izveida varētu palīdzēt Eiropas Savienībai nostiprināt savu politisko lomu pasaulē. Paldies! Paldies! Tagad vārds Vandras kungam, kas pārstāv Čehijas parlamentu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi iekļaut nacionālos parlamentus. Es domāju, ka mēs viens, neviens negaidām to, ka augstā pārstāve dosies uz visām dalībvalstīm, bet ja es varu ierasties uz šo sanāksmi kaut vai tikai uz dažām dienām, pat ja pie mums norit koalīcijas sarunas, tad es domāju, ka tas tomēr ir iespējams. Es domāju, ka kopumā mēs atbalstām šo priekšlikumu, kas ir uz galda. Ir divi svarīgi parametri šajās eh, debatēs. Pirmais ir konkurence par uh, pilnvarām jeb varu, un otrs jautājums ir, protams, finansiālie aspekti. Vai nu mums tas patīk vai nē, bet tā nu tas ir demokrātijas apstākļos. Tāpat arī dažiem ir radies iespējas, ka mm, mums ir ļoti maz laika bet mums ir jācenšas izveidot īstu rīcības dienestu, lai Eiropas Savienība varētu būt īsts spēlētājs. Es domāju, ka runa nav tikai par to, cik ātri mēs izveidosim šo dienestu, bet arī par to, cik kvalitatīvs tas būs. Un te es vēlētos izteikt divus komentārus. Viens būtu par pārstāvniecību. No vienas puses, un te es pilnībā piekrītu Lambertīnī, ka mums būtu uh, jārunā darba valodās, proti angļu un franču valodā, lai mums būtu reāla viedokļa apmaiņa. Es domāju arī tāpat e, šis jautājums par piedarību ir ļoti svarīgs, ka tas ir mūsu dienests un ka te nav runa par mums un viņiem. Un ieklausoties franču teiktajā, Viņiem ir bažas par to, ka viņi varētu tikt nepietiekam pārstāvēti. Tad ko gan mēs varam teikt par jaunajām dalībvalstīm, par citām dalībvalstīm? Jā, ir paredzēts šis formulējums par pienācīgu geogrāfisko līdzsvaru. Es ceru uz ko vairāk. Es nezinu, kāpēc mūsu valdība savulaik par to necīnījās, bet Es vēlētos, ko līdzīgu tā iniciatīvai, kas mums bija pirms pāris gadiem, pēc paplašināšanās 2004. gadā, jo tas vismaz kaut kādā veidā palīdzēja mums panākt pienācīgu geogrāfisko pārstāvniecību un līdzsvaru, lai arī mēs esam diezgan tālu no tā, ko mums mēs būtu vēlējušies panākt. Un otrkārt, pavisam īsi par paplašināšanos Esmu pamanījis, ka daži teica, ka tas būtu jāiekļauj dienesta pilnvaru jomā, bet ja mēs nopietni pievēršamies paplašināšanās jautājumam, tad mums ir jāsaprot, ka īstā paplašināšanās nav ārlietu jautājums, bet drīzāk iekšlietu jautājums. Lies paldies! Grazie, honorevole uh, Vondra. Paldies Vondras kungam. Tā nu, ka kungam trīs minūtes. Uh, Mana grupa, Eiropas konservatīva un reformistu grupa, m, mm, īsti nepiekrīt vairākam viedoklim parlamentā. M, mm, tas nav īsti pārsteidzoši, tāpēc, ka Lielbritānijas konservatīvie bija pret Lisabonas līgumu, taču mēs esam uh, virzījušies uz priekšu, mēs darbojamies koalīcijas valdībā, tāpēc esam pragmatiskāki. The... Mēs uzskatām, ka Eiropas ārējās rīcības eh, dienestam vajadzētu būt eh, starpvaldību dienestam, un to vajadzētu vadīt padomē attiecībā uz eh, kopējās un ārlietu drošības politikas jautājumiem it īpaši. Mēs piekrītam, ka šis. Mēs nepiekrītam, ka šis dienests būtu jāiekļaut tādā kā supra komisijas sastāvā. Neskatoties uz kādu, šis dienests būs atbildīgs arī par paplašināšanos, par kaimiņa attiecību politiku, un, kā jau es teicu, te ir runa gan par ārlietu politiku, gan arī par Eiropas komisijas kompetences sfērām. Te būs eh, dažādi elementi, dažādi geogrāfiskie referenti, dažādas eh, iespējas sniegt eh, humāno palīdzību. Līdz ar to šīs kompetences sfēras ir visnotaļ jauktas. Eiropas parlamenta kompetence arī ir tāda visai salikta. Mums ir kā 14. pāns Lisbonas līgumā, kur ir pateikts, ka nebūs nekādu jaunu pilnvaru kādu jautājumos. Taču mums ir budžeta uh, pilnvaras pār um, ārējās rīcības dienestu, un tāpat mums arī koplēma procedūra pārēc uh, tiesības spriest par personāla mm, noteikumiem. Tādējādi mums ir jāatcerās arī par augsto pārstāvi. Mums ir de facto tiesības izskatīt uh, to, kā tiek nozīmēti speciālie pārstāvji Eiropas Savienībā. Uh, Ir arī tādas pilnvaras, kas īstenībā netiek dotas manas dalībvalsts eh, parlamentam un arī citu dalībvalstu parlamentiem. Mēs redzam, ka E, ASV senātam ir daudz plašākas pilnvaras attiecībā uz uzklausīšanām pār personāla nozīmēšanu. Ja runa par sui generis status Eiropas ārējās rīcības dienestam, tad ir jāatcerās, ka tam vajadzētu būt savam budžetam. Šis budžets nedrīkst būt paslēpts komisijas budžetā. Mēs e, debatējam arī par geogrāfisko līdzsvaru un valstu kvotām, bet mēs aizmirstam par e, šo darbinieku kvalitāti. Mēs uzskatām, ka šādas kvotas graus dienesta kvalitāti, un, piemēram, manuprāt, būtu pavisam absurdi atdot uh, diplomātu, kas uh, labi runā ķīniešu un angļu valodā Pekinas uh, visijā, un nozīmē tur kādu citu eiropieti, kas runā kādās piecās Eiropas valodās, bet nerunā ķīniski. Mana grupa uzskata, ka ir jā, jānodrošina divi pastāvīgie politiskie vietnieki, kas nodrošinātu līdzsvaru. Mums ir vajadzīgs arī politiskais līdzsvars, mums ir jāpārstāv arī visas partijas, mums ir jānodrošina, lai visas institūcijas labi darbotos, mums ir jā, jāzina, kas tad īsti visas šīs institūcijas virza. Mums ir jāatcerās par šo uh, sešu mēnešu prezidentūru. Šīs prezidentūras nekad neusturās Briselē pietiekami ilgi, lai saprastu, kā īsti darbojas parlaments un kas tad īsti šeit visu virza. Uh, Mums eh, ir jādomā arī par nacionālajiem parlamentiem. Man uztrauc arī konsulārais dienests. Es zinu, ka budžeta ziņā tas būs ļoti pievilcīgs mazajām valstīm. Es piekrītu Ribeiro Castro, ka ir jāiesaista dalību valstu parlamenti, tīpasti, tīpaši jāatcerās par Rietumē Eiropas parlamentārās asamblējas likvidēšanu. Šo jautājumu vajadzētu atrisināt ļoti ātri. Visa šī situācija ir ļoti komplicēta, kā es teicu, mums ir jādomā par ārpolitikas eh, struktūru nākamajām paudzēm. Liels paldies Tenaka kungam! vārds Vākins kungam no Nīderlandes eh, parlamenta. Eh, liels paldies! Paldies, ka man eh, devāt izdevību izteikties šajās debatēs, ir tīpaši gribētu runāt par Eiropas ārējās rīcības dienas turpmāko virzību. Uh, Nīderlandes parlamentā ir uzdoti vairāki jautājumi par to, kā tiek sadalīta pienāk, pienākumi starp augsto pārstāvi un it īpaši attīstības komisāru komisijā. Uh, Nīderlandes otrā kamera ir vienisprātis par to, ka ir vajadzīga saskaņota ārpolitika, lai Eiropas Savienība varētu runāt vienā balsī pasaules līmenī. Taču mums ir jādomā arī par geogrāfisko līdzsvaru mūsu pašu savienības ietveros. Mums ir jādomā par dažādajām kompetences sfērām, par ko ir atbildīgas Eiropas Savienības institūcijas. Ir jānodrošina institūciju līdzsvars. Dalību valstu parlamentiem ir jāizdara ietekme uz savām valdībām. Ir svarīgi arī norādīt, ka attīstības darbā Nīderlandē ir lielas ambīcijas, un uh, kopā ar uh, Eiropas Savienības orgāniem mēs varētu daudz ko panākt. Mēs uh, apsveiktu to, ja šis dienests darbotos partnerības ietveros. Mums ir jāņem vērā Lisabonas līgumā noteiktais, kā arī jādomā par koplēmu procedūru, kuras ietveros darbojas Eiropas parlaments. Šeit ir runa par tādu izpildes rīcību, kas nodrošinātu labumu visām institūcijām un nedrīkstētu šeit uh, paļauties uz iekšējiem cīniņiem. Paldies Vākinsam kungam. Tagad uh, uzstāsies uh, Rumānijas senāta pārstāvs. Priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikties savā dzimtajā valodā, rumāņu valodā. Priekšsēdētāji. No Rumānijas senāta puses mēs vēlētos apsveikt eh, un pateikties par šīs eh, sanāksmes organizēšanu. Bija tik tiešām laiks tādu organizēt. Kā mums ir nācies konstatēt Bukurestē, tad Eiropas ātrējās rīcības dienestam ir jābūt funkcionālam, konsekventam dienestam, kas ļautu mums runāt vienā balsī, runājot par Eiropas Savienības ārējo politiku, bet eh, Tomēr tam visam ir vairāk priekšnoteikumu, kas ir ļoti svarīgi un kurus es vēlētos pieminēt. Kā jau tas arī izskanēja iepriekš, mēs atbalstam to, ka šim dienestam ir jābūt autonomam. Tam ir jābūt pašam ar savu budžetu, tam ir pašam jāpārvalda savs personāls, un otrkārt, visām dalībvalstīm ir veiksmīgi jādarbojas šī dienesta ietveros un jājūt, ka tās ir pienācīgi pārstāvētas šajā dienestā. Jo citādi var būt tā, ka šis dienests tikai īsteno uh, savas intereses, un tas jau īpaši var apdraudēt divpusējās attiecības. Proti, līdz ar to tas nebūs konsekvence Eiropas Savienības ārējās rīcības dienests. Mēs tāpat piekrītam iepriekšējiem runātājiem, kas teica, ka personāls ir jāpieņem darbā ar skaidriem noteikumiem un atklātā procedūrā. Ir nepieciešams ievērot arī geogrāfisko līdzsvaru. Trim uh, personāla kategorijām būtu jābūt ar vienlīdzīgām tiesībām un vienlīdzīgiem pienākumiem. Mēs no savas puses Rumānijas parlamentā uzskatām, ka šim dienestam ir jāsāk aktīvi darboties pēc iespējas ātrāk. Regula, tāpat arī budžets ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Es vēlētos izteikt arī dažus īsus komentārus par Eiropas parlamenta lomu šajā ļoti sarežģītajā jautājumā. Es uzskatu, ka mums ir jācenšas atrast godīgu līdzsvaru starp no vienas puses leģitīmām demokrātiskām interesēm, kādas ir Eiropas parlamentām, bet arī dalībvalstu nacionālajiem parlamentiem. Ikvienam dalībvalstu parlamentam arī ir jābūt savam vārdam sakāmam, un tas viss jau ir eh, paredzēts arī līgumā. Tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas parlamenta intereses un arī Nacionālo parlamenta intereses ir pamatotas un leģitīmas, bet visu institūciju ambicija, ambīcijām ir jābūt diezgan piezemētām, lai mēs varētu panākt to, ka šis dienas darbojas efektīgi. Mums ir jāiekļauj gan kaimiņa attiecība politika, gan arī paplašināšanās politika, jo īpaši tāpēc, ka mēs bieži vien vēlētos, lai būtu politiskāk, strateģiskāk izvērtēšana šajā jomā un nevis tikai un vienīgi tehnisks izvērtējums. Paldies! Lielas paldies! Nākamais izteiksies Šolts kungs, trīs minūtes. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es arī apsveicu šīs dienas debates kopā ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Es uzskatu, ka šī ir pareizā virzība. Pavisam drīz mums vajadzēs, iesa vajadzēs iesaistīt dalību valstu parlamentus arī um, ārlietu un drošības politikā. Mums ir jāpārdomā mūsu pienākumu un kompetences sfēras. Mēs nedrīkstam šeit domāt tikai par mūsu atšķirībām, mums ir jādomā arī par kopējo mūsu starpā. Es eh, gribētu piekrist somu kolēģim, kurš eh, teica, ka domājot par kopēju drošības politiku, eh, ārējais rīcības dienests ir jāveido tā, lai tas būtu atvērts pret visiem mūsu pilsoņiem. Tieši tāpēc es uzskatu, ka pirmajā kārtā mums ir jādomā par demokrātiju un cauradzamību, Un tāpat mums ir jānodrošina iespēja piedalīties eh, ārpolitikā. Tam vajadzētu būt šīs politikas centrālajiem punktam. Tieši tāpēc mums ir jādomā arī par to, kā tad izskatīsies eh, Eiropas eh, ārpolitika nākotnē un kas par to pieņems lēmumus. Es domāju, ka mums vajadzētu par to padomāt arī tad, kad mēs spriežam par ārējās rīcības dienesta izveidi. Uh, Ir jāatcerās, ka Eiropas Savienība būs partneris eh, citām valstīm un regulē. Eiropas Savienība būs tā, kas iestāsies pret eh, nabadzību, kas eh, centīsies panākt civilu risinājumu militāriem konfliktiem, kas iestāsies par cilvēktiesību aizstāvību un tā tālāk. Tieši tāpēc es gribētu pieminēt kādu piemēru, kas, manuprāt, labi norāda uz ārējas rīcības dienas struktūru un par to, ka tā šī struktūra nav pietiekami laba. Uh, Eštons kundzei, kā viņa varēs izmantot savus kanālus ar pārējiem komisāriem, tā lai varētu nodrošināt eh, kopienas uzdevumus. Es eh, piekrītu arī tam, ko teica abi divi referenti, Broks un Ferhofštāts. Galvenokārt šeit ir runa par to, kā tiks nodrošināta kontrole pār eh, kopienas politiku, kā šo kontroli nodrošinās parlaments, izmantojot arī dalībvalstu parlamentu uh, iesaisti. Mums ir vajadzīga labāka sadarbība starp pār, Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Tirzniecības politika, attīstības politika. Šeit es gribētu uzdot jautājumu vēstniekam Kristofersonam. Ja runa par konfliktu gadījumiem, cik ātri varēs atrast risinājumu šajos kopīgajos eh, kopienas darbības punktos, tā lai mēs uh, ne, no, izvairītos no funkciju dubultošanās. Lielas paldies Šulca kungam. Tagad izteiksies Rīdlas kundze no Slovākijas parlamenta. Lielas paldies priekšādētāji, ka devāt man vārdu. Es izmantošu franču valodu. Es vispirms vēlos, es atvainojos, nosodīt eh, un izteikt nožā par to, ka Aštons kundze nav ieradusies uz šo sanāksmi. Es ar milzīgu interesi sekoju Kristofersen kunga izklāstam un Jāsaka, jo vairāk mēs pavirzamies diskusijās priekš, jo vairāk problēma tiek pieminēts. Un es domāju, ka būtu labi, ja Aštons kundze personīgi uzklausītu šīs problēmas, par kurām mēs runājam, jo tad viņai nevajadzētu doties uz četrām pasaules malām un 27 dalībvalstīm. Viņi gluži vienkārši varētu uzklausīt to, kas notiek šeit un ko mēs sagaidām no šī ārējās rīcības dienesta kur mēs šobrīd veidojam. Es vēlētos uzsvērt, ka ir apsveicami redzēt mūsu 27 dalībvalstu politisko vēlmi izveidot šādu te ārējās rīcības dienestu Eiropas Savienībai. Es piekrītu Vācijas pārstāvs, kā arī Ribeiro Kastro kunga teiktajam, tāpat arī, protams, Lamberto Dīnī kunga teiktajam. Es vēlos teikt Dafa kungam. Protams, ka Eštons kundze nevar būt vienlaikus visur, taču viņai būtu saulēcīgi jāplāno sava klātbūtne un viesošanās dalībvalstīs, tai būtu jābūt regulārai, lai viņa varētu iegūt informāciju par to, ko dalībās uz, domā par viņas diplomātisko darbību. Un noslēgumā es vēlētos uzsvērt to, ka mēs vismaz Slovākijā ļoti ceram uz godīgu dalību valstu pārstāvēšanu šī dienesta ietvaros. Es, protams, nerunāju par mazajām valstīm, uh, jo mazās valsts jebkurā gadījumā pārmāc vecās Eiropas Savienības dalībvalsts un lielās Eiropas Savienības dalībvalsts. Et katrā ziņā apsveic šo iniciatīvu un ceru, ka šī iniciatīva vismaz nedaudz, nedaudz vairos mieru mūsu skaistajā pasaulē. Paldies! Bene. Allora, ci sono... Paldies! vēl ir paredzēti divi runātāji. Kastraukungs vēlējās ko teikt, teikt un pēc tam vēl Muņisas kundzes teiksies. Vispirms Kastraukungam vārds. Varbūt uh, tas viss pazuda tulkojumā, tāpēc es teikšos angliski. Pirmkārt, es nedomāju, ka Aštons kundzei ir pienākums doties uz Eiropas parlamentu. Es vienkārši ieteicu, ka viņai vajadzētu to darīt, ja viņai būs laiks. Es domāju par dalībvalstu parlamentu, nevis par Eiropas parlamentu. Tāpat nav nepieciešams uh, lai viņa dotos pati. Galu galā ir eh, citi cilvēki, kas ir pietiekami augstos eh, amatos dienestā, kas varētu doties uz komitejām un spriest par detaļām. Tas bija mans ieteikums. Protams, es ļoti, ļoti labprāt Lēdiju Aštonu redzētu arī mūsu vidū. Tas būtu bijis ļoti jauki. Paldies! Paldies Ribeiro Kastro kungam. Muņisas kundze. Jā, es runāšu spāņu valodā, tai vajadzētu būt vienai no darba valodām Eiropas ārējās rīcības dienestā. Konkrēts jautājums Kristofersona kungam. Es vadu darba grupu konfliktu novēršanai un uh, priekšlikumā 7.3 pāntā ir paredzēts, ka plāni krīžu pārvaldības pasākumiem saskaņā ar stabilitātes instrumentu uh, A3 tiek nodota ārējās rīcības dienestam. Plānošana reliksā un reliks 2 savukārt netiek nodota ārējās rīcības dienestam. Tādējādi tas nozīmē, ka šeit darbotos padome, darbotos padomes krīžu pārvaldības plānošanas direktorātā. Uh, Taču, ja runa par LX2, kas pašlaik rīkojas šajā jomā, tad kad tas izskatīsies, kā notiks šī funkcija pārdale? Tas nozīmē, ka padomē to nevajadzētu darīt. Šīs funkcijas ir daudz šaurākas nekā parasti padomas funkcijas. Un tad man vēl pārsteidz Francijas senāta rezolūcija, 21. maija rezolūcija, kur ir teikts, ka līgumā nav paredzēta kompetences nodošana Eiropas parlamentam, ka e- Eiropas parlaments nevar izteikties par ārējās rīcības dienestu. Ko tad franču kolēģi ar to domāja? Un tāpat es arī gribētu sveikt eh, visas eh, sievietes no Saudi Arābijas, bet delegācija nebija nevienas sievietes. Un delegācija jau ir devusies prom. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu vēstniekam Kristofersonam, bet lūdzu nerunājiet ilgāk par desmit minūtēm jo ir patiešām sarežģīti, ir daudz ko teikt, eh, tika izteikti arī daudz komentāri un jautājumi. Bet varbūt jūs vienkārši varat atbildēt uz eh, jautājumiem un komentārus, tad varētu vienkārši iekļaut protokolā. Liels paldies priekšādētāji! Es patiešām augstu novērtēju gan komentārus, gan jautājumus. Es eh, necentīšos pārāk plaši interpretēt eh, dalībvalstu parlamentu izteiktos komentārus, taču man ir jāsaka, ka es dzirdu šeit eh, plašu atbalstu tām, ko mēs esam ieteikuši. Tagad pievērsīšos komentāriem. Ir vairāki komentāri, kas attiecās uz attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem. Šajā sakarībā es gribētu atgādināt, ka Lēdija Eštone piedalījās iepriekšējā sanāksmē, kur tikās ārlietu komiteju vadītāji Madridē februārī. Tobrīd viņa apsolīja, ka viņa tiksies ar šo grupu reizi sešos mēnešos, tad, kad notiek šādas sanāksmes. Bet, kā jau es teicu, viņa ļoti labprāt arī piedalītos mūsu šīs dienas sanāksmē, bet, diemžēl, viņa pašlaik piedalās starptautiskā samitā. Ir patiešām grūti atrasties vienlaicīgi divās vietās. Jautājumi par eh, amatpersonām kas būs dalībvalsts parlamentu rīcībā. Šeit es varu sniegt šādu atbildi. Jaunajās dienestā būs struktūra, kas būs atbildīga par attiecībām ar dalību valstu parlamentiem. Es šeit nesaskatu nekādas e, grūtības, kāpēc e, dienesta amatpersonas nevarētu uh, laiku pa laikam ierasties dalībvalstu parlamentos, lai sniegtu jums informāciju. Protams, šeit nav runa par parlamentu kontroli, bet nu vismaz tas ir veids, kā nodrošināt lielāku cauradzamību un arī sapratni par to, kas e, notiek, par to, ko dienas dara. Taču es uzskatu, ka dalībvalstu parlamentiem ir nozīmīga loma īstenojot politisko kontroli. Te ir runā arī par ārlietu un drošības dienestu un politiku. Galu galā tie ir daļa no ār, ārpolitikas, kas vēl ar vienu ir padomes un dalību valstu parlamentu ziņā lielā mērā. Šeit es it īpaši atsaucos uz mm, dažādām darbībām, kas ir saistītas ar eh, drošības un aizsardzības pasākumiem. Tik uzdoti vairāki jautājumi par eh, dienesta ambīcijām. Cik daudz funkciju dienestam vajadzētu uzņemties? Kā jau teica kāds no runātājiem, ir jānosaka robežas, cik tālu mēs varam iet. Ja mēs vēlamies iekļaut visas politikas jomas, kuriem ir, kurām ir kaut kādi ārlietu aspekti, tad šajā dienestā vajadzētu iekļaut lielāko daļu komisijas. Vairākums saka, ka galvenais eh, ārlietu jautājums, kas, eh, kam eh, pašlaik ir vislielākā prioritāte, ir tieši enerģētika, klimata politika, imigrācija, bet kaut kur mums ir jānovelk svītra, mēs nevaram iekļaut pilnīgi visu. Mūsu nostādnē tas, ko mēs vēlētos uh, likt priekšā, ir iekļaut dienestā dažus svarīgākos attīstības politikas aspektus, bet uh, tajā pašā laikā saglabāt uh, neatkarīgu attīstības komisāru. Realitātē šīs dienests būs dienests, kas palīdzēs komisāram, kas ir atbildīgs par kaimiņa tiecību politiku. Nebūs neviena cita dienesta, kas būtu atbildīgs par kaimiņa tiecību politiku. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī norādīt, ka šis dienests nav tikai un vienīgi Eštons dienests. Šis dienests kalpo visai komisijai un dažos aspektos arī citām institūcijām, tā skaitā Eiropas parlamentam. Tagad eh, kāds piemērs - humanā palīdzība. Ja mēs paskatāmies uz situāciju Haitī, tas ir tipisks piemērs, kur mēs varējām redzēt, kā liela daļa no instrumentiem, kas nāk tieši no ārējās rīcības dienesta, tika nodoti Eiropas eh, darbam Haitī. Taču tas nebūtu eh, nenozīmē, ka tā ir ļoti laba doma visu eko dienestu iekļaut ārējās rīcības dienestā. Dažās krīzēs, it īpaši, ja runa par politisku krīzi, tad būtu ļoti labi, ja eko varētu darboties neatkarīgi. Lai tas eh, darbotos neatkarīgi no mūsu ārpolitikas struktūras. Ja runa par militāro struktūru, Gadu gaitā mēs esam izveidojuši civilo un militāro kapacitāti. Šī kapacitāte tagad tiks integrēta dienestā. Es uzskatu, ka tā ir ļoti liela priekšrocība. Viena no jomām, kur Eiropas Savienība var paveikt ļoti daudz ko, daudz vairāk nekā mm, citur pasaulē. Šeit ir uh, runa par sadarbību starp civilējiem un militārajiem aspektiem. Gadu gaitā mēs esam novērojuši, ka ļoti liels ieguldījums tiek uh, sniegts ANO politikas īstenošanā daudzos pasaules reģionos. Tika uzdot arī vairāki jautājumi par izmaksām. Pirmais komentārs at attiecībā uz izmaksām ir šāds. Pašlaik Savienības ārpolitikas rīcībā ir dienests gan komisijā, gan padomes sekretariātā. Darbinieki gan komisijā, gan sekretariātā. Taču tajā pašā laikā ir cilvēki, kurus algo rotējošā prezidentūra. Un uh, Šie cilvēki arī ir ārpolitikas rīcībā. Visi, visas prezidentūras pastiprina savas delegācijas. Tas nenotiek tikai Briselē, tas notiek arī Ženēvā un Ņujorkā. Ja mēs runājam par budžeta neutralitāti, tad mēs to nesaskatām par šauru Eiropas Savienības budžeta vingrinājumu. Mums ir vajadzīgi visi resursi, lai tos varētu nodot uh, Eiropas uh, ārpolitikas dienesta rīcībā. Protams, nav nekādu šaubu, ka mums tagad ir jāuzņemas atbildība par visām šīm darbībām. Ārējās rīcības dienestam ir jāvada visas šīs dažādās grupas, mums ir jānodrošina koordinācija starptautiskās delegācijās, līdz ar to mums būs vajadzīgi papildus darbinieki. Tādējādi jūs varat sagaidīt, ka turmāko gadu laikā mēs prasīsim šos darbiniekus. Lielākoties eh, šie kopienas darbinieki aizstās eh, dalību valstu darbiniekus, kas eh, tika nodoti mūsu ārpolitikas rīcībā agrāk. Šie papildus darbinieki arī būs veids, kā mēs varēsim nodrošināt, ka vēlākais 2013. gadā mēs varēsim nodrošināt ka dienests sastāvēs eh, vismaz no vienas trešdaļas eh, no administratoru personāla līmeņa, kas nāks tieši no dalību valstīm. Tāpat arī ir jāatcerās, ka uh, nacionālie eksperti pārtaps ilgtermiņa administratoru postiņos. Tika uzdots arī jautājums par to, kā un cik ilgi ārvalsts diplomāti varēs strādāt dienestā. Mūsu priekšlikums ir šāds. Realtātā tie varētu būt līdz pat desmit gadiem, taču es vēlētos arī piebilst, ka šīs jautājums noteikti ir jāapspriež vēlāk, tad, kad mēs redzēsim, kā ka izskatīsies šis dienests. Šķiet, ka mums ir vajadzīgs tāds dienests, kur uh, cilvēki mainās. Tieši tāpēc arī šo aspektu mums vajadzētu apspriest ar Eiropas parlamentu, tad, kad eh, notiks eh, pārskatīšana 2013. gadā. Dinikungs uzdeva jautājumu par politisko atbildīgumu un par šīs deklarācijas konsultāciju. Es vēlētos teikt, ka šie dažādie elementi, kas ir iekļauti politiskā atbildīguma deklarācijā, vai vismaz vairākums no šiem elementiem, tiks iekļauti arī starties stāžu nolīguma tekstā. Šis starties stāžu nolīgums pašlaik pastāv, bet tas ir jāpārskata. ir jānosaka tātad uh, oficiāls status. Man vajadzētu arī piebilst, ka, manuprāt, viens no pozitīvajiem efektiem, kāda ir bijuši sadarbībai Eiropas parlamentu iepriekšējā mēneša laikā, ir tas, ka galīgajā lēmumā, ko mēs pieņemsim, tiks iekļauti minimālie elementi par budžeta atbildīgumu. Tāpat arī tiks paredzēti skaidri nosacījumi par budžeta, budžeta izpildes apstiprināšanu. Tāpēc es uzskatu, ka attiecībā uz budžeta kontroli mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu pilnīgu caurdzamību un uh, to, ka mēs esam pakļauti budžeta pārvaldes procedūrām un uh, budžeta izpildes apstiprināšanai, tieši tāpat kā pašlaik uh, komisija. Es varētu vēl daudz runāt, bet redzu, ka mans laiks ir iztecējis. Lielas paldies! Lielas paldies, ka jūs uzklausījāt manu aicinājumu ievērot uzstāšanas laiku un uh, beidzāt savu uzstāšanos, neskatoties uz to, ka neatbildējāt uz visiem jautājumiem taču mums, diemžēl, nav atlicis pārāk daudz laika, un es vēlētos atvainoties visiem kolēģiem, kas vēlējās izteikties, bet kuriem tomēr netika dots vārds. Mums ir jāatcerās, ka mums ir paredzētas vēl vienas debates eh, šī rīta sesijā. Darba kārtībā mums ir vēl viens punkts, Irēna Suka, kas eh, ir komisijas pārstāve, un kura mums pastāstīs par uh, juridiskajiem nosacījumiem Eiropas ārējās rīcības dienas izveidēji. Es arī vēlētos viņai dot desmit minūtes laika. Lielas paldies, priekšādātāji! Kā jau Kristofersons minēja, Eiropas ārējās rīcības dienesta izveidēji ir vajadzīgi vairāki likumdošanas pasākumi. Viens no tiem ir grozījumi personāla regulā attiecībā uz citu civilierēģu nodarbināšanu. Šie grozījumi tiks veikti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, un šeit Eiropas parlaments tiks pilnībā iesaistīts. Ja mēs runājam par būtību, tad es varētu jums eh, nedaudz pastāstīt par aktuālāko situāciju attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Esam pabeiguši visas diskusijas ar arotbiedrībām, un teksts pašlaik tiek eh, apspriests eh, personāla noteikumu komitejā. Šeit ir dažādu administrāciju pārstāvju un arotbiedrību pārstāvju no visām institūcijām. Komiteja ir jāsniedz savs atzinums līdz rītdienai, un uh, komisija plāno pieņemt oficiālo priekšlikumu nākamnedēļ 9. jūnijā. Un pēc tam, protams, sāksies normālā procedūra, konsultācijas, uh, priekšlikuma iesniegšana padomē un parlamentam. Es vēlētos paskaidrot, ka uh, personāla noteikumos ir uh, iekļauts vispārējais ietvars, kādā veidā tad darbosies eh, darbinieki Eiropas ārējās rīcības dienestā. Tas nozīmē, ka augstajai pārstāvē vajadzēs pieņemt īstenošanas noteikumus, lai šīs priekšlikums varētu reāli darboties. Ja runa par grozījumu būtību, Tad ir jāatcerās par 27. pāntu Eiropas Savienības līgumā. Saskaņā ar šo pantu ir ārējās rīcības dienestā būs amatpersonas, kas nāks no padomas ģenerālsekretariāta, no komisijas, kā arī darbinieki, kas tiks nosūtīti no diplomātiskiem dienestiem dalībvalstīs. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu, ka personāls no šiem trīs avotiem izbaudītu tādu pašu attieksmi visos aspektos. Tas nozīmē, ka grozot personāla noteikumus mums ir jānodrošina, lai padome komisija un e, dalībvalstu darbinieki tiktu apskatīti pilnīgi vienlīdzīgi. Tas nozīmē, ka netiks izrādīta prioritāte iekšējiem kandidātiem un kandidātiem no citām institūcijām, tad, kad tiks e, publicēti sludinājumi par amatiem. Atsaucoties uz Kristofersona teikto, lai nodrošinātu adekvātu pārstāvību no darbiniekiem, kas nāk no dalībvalsts diplomātiskiem dienestiem, līdz 2013. Eh, gada 30. jūnijam, ko mēs saucam par sākuma posmu, mums nāksies pieņemt konkrētus pasākumus, lai atvieglotu šo darbinieku integrāciju. Tas nozīmē, ka, ja gadījumā mums būs uh, atvērti posteņi, ja mums būs brīvas darba vietas, tad mēs varētu viņiem izrādīt priekšrocību gadījumā, ja kvalifikācijas ir vienādas vai līdzīgas. Pēc sākuma posma, kas, kā ir plānots, beigsies 2013. gada 30. jūnijā, e, uz amatiem varēs pieteikties arī e, darbinieki no citām Eiropas Savienības institūcijām. Tagad es vēlētos parunāt par e, cilvēkiem, kas nāk no dalībvalstu diplomātiskiem dienestiem. Lai integrētu šos cilvēkus ārējās rīcības dienestā, mēs veidojam īpašu pagaidu darbinieku kategoriju. Šī kategorija, cik tālu iespējams, līdzināsies amatpersonu kategorijai. Tas nozīmē, ka viņiem būs tādas pašas tiesības un pienākumi kā amatpersonām. Viņu līgumu termiņš, kā paredzams, būs eh, četri gadi ar iespēju to pagarināt. Katru reizi uz četriem gadiem. Protams, ar nosacījumu, ka attiecīgās dalībvalstis ir devušas savu piekrišanu. Pirmajā dienā, kā ir noteikts padomas lēmumā, zināmas vienības gan no komisijas, gan no padomes tiks nodotas Eiropas ārējās rīcības dienestam. Tas nozīmē, ka darbinieki, kur ieņem amatus šajās vienībās, tiks nodoti ārējās rīcības dienestam. Bez tam amatpersonas, kas tiks nodotas ārējās rīcības dienestam, ja tās gribētu atgriezties savā izcelsmes institūcijā, viņām tiks piešķirta uh, piešķirtas priekšrocības. Tas nozīmē, ka viņi varēs pieteikties uz brīviem amatiem šajās institūcijās tādā pašā veidā kā iekšējie kandidāti. Tagad es vēlētos jums nedaudz vairāk pastāstīt par delegāciju īpašo situāciju. Vispirms runāsim par delegāciju vadītājiem un pēc tam par delegāciju darbiniekiem. Delegāciju vadītāji. Komisija iesaistīsies viņu nozīmēšanā tik tālu, cik var noteikt īsos sarakstu šo darbinieku, šo vadītāju noteikšanai. Komisijai ir jādod savs, sava piekrišana. Ja ir runa par Eiropas Savienības delegācijām, tad, kā jūs zināt, šajās delegācijās būs komisijas darbinieki, kas darbosies līdzās e, Eiropas ārējās rīcības dienesta darbiniekiem. Tas nozīmē, ka administratīvās personāla un finanšu lietās komisijas amatpersonas uzklausīs delegācijas vadītāja norādījumus, savukārt delegācijas vadītājs būs amatpersona no ārējās rīcības dienesta. No otras puses, ārējās rīcības dienesta darbinieki, kas veiks uzdevumus komisijai, uzklausīs norādījumus no komisijas. Mēs veicam arī daudzus citus um, tehniskus grozījumus, taču es uh, tiem tagad nepieskaršos. Es domāju, ka man vajadzētu beigt savu uzstāšanos tā, lai mēs varētu sākt debatas. Molto interesante il suo intervento. Lielas paldies augstskundzei par ļoti interesanto izklāstu. Tagad uzsāksim debats, bet es jau noslēdzu runātāju sarakstu, jo tas ir diezgan garš. 12 cilvēki ir pieteikušies, viss Pirms vārds Gvaltjerī kungam, kas ir juridisko lietu komitejas referents, kas atbildīgs par uh, šo jautājumu, kas attiecas uz ierēņu status izmaiņām. Četras minūtes, es ceru, ka tev ar tām pietiks. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad es pārstāvu Rapkai kungu no juridiskās, juridisko lietu komitejas, kas lūdzu viņu aizstāt šodien. Regu, regula, kas attiecas uz personāla nodarbināšanu, ir ļoti svarīga jaunā rīcības dienesta izveidē. Un, protams, ka tie noteikumi, kas tiks paredzēti šajā dokumentā un attiecināti uz personālu, būs ļoti svarīgs jautājums dienesta izveidē. Tāpēc arī Eiropas parlaments ir nolēmis nogādīt pirms tas uzsāk savu formālo procedūru, kas paredz atzinumu pieņemšanu. Tātad vispirms mēs vēlējāmies sagaidīt, lai padome nāktu klajā ar savu priekšlikumu par personāla izmaiņām. Kopumā ņemot Eiropas parlamenta nostāja galvenos vilcienos ir skaidra. Tā jau ir izskanējusi vairākās sanāksmēs, tā skaitā arī juridisko lietu komitejas sanāksmēs. Un mēs esam centušies saprast, kāda būs mūsu metode un kāda ir juridiskie aspekti. Parlaments ir pārliecināts, ka juridiskais pamats šajā jomā, kas ir izraudzīts, lai grozītu personāla statūtu, un kas ir paredzēts 336. pantā paredz koplēmumu procedūru. Paraugoties uz 338. pantu, ir skaidrs, ka 6. pantā padomas lēmumā nav definēts detalizēti, kā šīs izmaiņas statusā būtu jāveic koplēmuma procedūras ietvaros. Augstā pārstāve ir centusies uzlabot sestā pānta redakcionālo versiju, precizējot, ka tie principi, kas tajā ir minēti, nekādā veidā neskar Eiropas eh, kopienas likumdošanas procedūru, un iespējams, ka šo pantu vēl ir iespējams uzlabot, bet jāsaka, ka šis jau ir uh, svarīgs pozitīvs solis uz priekšu. Vēl viens svarīgs punkts Eiropas parlamenta nostājā ir par to, kā nodrošināt vienlīdzīgā tieksmi, vienlīdzību gan, kas attiecas uz pienākumiem uh, gan tiesībām šajā dienestā, lai mēs vienotos Eiropas Savienības līmenī, jo tam visām, protams, ir tālījošas sekas. Vispirms vajadzētu izvairīties no tā, ka dalībvalstu nosūtītie eksperti tiek iekļauti ceturtajā kategorijā. Mums būtu jāprecizē, ka šī personāla, šis personāls ir jāizmanto tikai atsevišķos gadījumos. Otrs punkts pagaidu ierēģiem, kurus nosūtījušas dalībvalstis, viņiem būtu jādod iespēja palikt darboties šajā dienestā, un vēl, protams, ir svarīgs jautājums arī par procentuālo pārstāvniecību, jo ir skaidri pateikts, ka trešdaļai pārstāv būtu jābūt Eiropas eh, dalībvalstu pārstāvjiem, bet vismaz 50% ir jābūt komisijas pārstāvjiem, jo Tas ir saistīts ar kompetencēm, kas tiks piešķirts šim dienestam. Tālāk, kas attiecas uz geogrāfisko līdzsvaru, tad arī tas būtu jānodrošina paredzot nepieciešamos priekšnoteikumus. Mēs uzskatām, ka augstās pārstāvs ikgadējais ziņojums arī attiecīgi būtu jā, jāiesniedz Eiropas parlamentam. Paldies! Paldies! Un tagad vārds uz divām minūtēm Portugāles parlamentu pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Man būtu daži komentāri un daži jautājumi. Daži komentāri par diplomātiem un ierēģiem un par to, ka mums visiem spēkiem ir jācenšas izvairīties no nesaskaņām dalībvalsts starpā un arī nesaskaņām starp dalībvalstīm un ārējās rīcības dienestu. Mums noteikti pavisam skaidri jādefinē tie kriteriji, saskaņā ar kuriem tiek izraudzīti ierēģi un diplomāti, kas darbosies šajā dienestā. Mums tāpat jāņem vērā arī vēsturiskās saiknes, kādas ir Eiropas Savienības dalībvalstīm un kādas Eiropas Savienības dalībvalstīm ir ar tām, uh, vietām un reģioniem, uz kurām šie pārstāvi varētu tikt nosūtīti. Mums ir jācenšas nodrošināt Eiropas Savienības pārstāvniecību ārējā plāksnē, bet nekādā veidā nevajadzētu apdraudēt dalībvalsts suverenitāti ārējās rīcības ietvaros. Tāpat ir jācenšas izvairīties no interešu konfliktiem, lai ārējās rīcības dienests tik tiešām būtu neatkarīgs dienests, Un mums ir jāņem vērā šādi iespējamie potenciāli interešu konflikti, jo es parādzu, ka šajā jautājumā ir zināms pretrunas starp tām nostājām, kādas ir padomēji komisijai un Eiropas parlamentam. Es domāju, ka šīm pretrunām nevajadzētu parādīties ārējās rīcības dienesta darbā, lai nebūtu lieka iekšējā konkurence un arī konkurence starp šo te dienestu un dalību valstīm, jo šim dienestam ir jābūt papildinošam, tam ir jānostiprina mūsu ārējās rīcības pasākumi. Paldies! Paldies Pisko kungam! Tagad Francijas senāta pārstāvis. Paldies, priekšsēdētāji! Mans komentārs drīzāk attiecās uz pirmo daļu, jo es vēlējos papildināt savu kolēģi Žaku Blānu teikto, kas eh, ir Francijas un kas ir ļoti daudz strādājis, eh, jo īpaši ārlietu un aizsardzības komitejas ietvaros. Jo šī te jaunā rīcības dienesta nozīme, kā mēs par to esam pārliecinājušies pēdējo nedēļu un pēdējo mēnešu, pat gadu laikā, ir saistīts ar to, ka uh, Eiropa bieži vien nav pietiekami pamanāma starptautiskajā arēnā, un bieži vien tā nespēja spēlēt svarīgu lomu, svarīgu konfliktu atrisināšanā gan tuvajos austrumos, gan vidējos austrumos, gan arī cīnoties pret klimata pārmaiņām vai arī, piemēram, Irānas kodola jautājumā. Mēs no savas puses uzskatām, ka Eiropai neizdosies spēlēt savu lomu starptautiskajā um, kontekstā, uh, un būt uh, spēcīgam spēlētājam, ja tā nerunās vienā balsī vai viesma, vismaz saskaņotā balsī. Un tieši šī iemesla dēļ mēs atbalstām šī Eiropas ārējās rīcības dienesta izveidu, kas būs šīs politikas īstenošanas instruments. Es vēlētos pievērsties sekojošam punktam, pat ja uh, Uh, kopējās ārējās un drošības politikas izveidošana mūsuprāt ir ļoti svarīga prioritāte. Es tomēr vēlētos uzsvērt, ka uh, Francijas prāt uh, mūsu uh, apņemšanās militārajā jomā un arī budžeta jautājumos. Tai būtu jāpaliek dalībvalstu valdību kompetencē un starp valdību kom, kompetencē un arī nacionālo parlamentu kompetencē uh, ja mēs paraugamies, piemēram, uz Afganistānu kā piemēru, tad ir redzams, ka tās valstis, kas e, piedalās šajās misijās, vēlas saglabāt um, savu teikšanu budžeta jomā. Tas arī būtu viss no manas puses priekšsēdētāja kungs. Paldies! Paldies Bulo kungam! Un tagad vārds ārlietu komitejas pārstāvim. Uh, Paldies, priekšsēdā. Vispirms es vēlētos piekrist Kristofersen kungam. Šobrīd tuvojas laiks, kad mēs sāksim šīs rīcības dienas eh, darbību. Un Eiropas parlamenta nostāja tāda, kā tā parādās Ferhofštēt un Broka dokumentā un grozījumos, kurus uh, mēs esam iesnieguši padomas lēmumam, skaidri parāda, ka Eiropas parlaments un jo īpaši ārlietu komiteja vēlas ļoti spēcīgu ārējās rīcības dienestu. Mēs arī vēlamies leģitīmu jeb likumīgu uh, dienestu, kas attiecas uz uh, budžeta atbildību un politisko atbildību. Tālāk, kas attiecas uz cilvēku resursiem, uh, par ko runāja ģenerāla direktorāta pārstāvi. Jāsaka, ka tas rada zināmas bāžas, jo, manuprāt, šī prezentācija neiekļāva galveno satraukumu, kāds valda Eiropas parlamentā par šo jautājumu. Tāpēc es piekrītu tiem, kas pieminēja to, cik nepieciešams ir geogrāfiskais līdzsvars Eh, šajā jaunajā rīcības dienestā. Eiropas parlaments vēlas, lai visiem būtu piedarības sajūta arī dalībvalstīm, kā iesaistītajām pusēm, lai tās varētu identificēties ar rīcības dienesta darbību. Tāpēc mums ir jācenšas izraudzīties pēc iespējas kompetentāks pārstāvs šī dienesta darbībai, bet, protams, arī nodrošinot ģeogrāfisko līdzsvaru. Mēs zinām, ka ekspertīze uh, nevar tikt nodrošināt um, tikai un vienīgi ievērot ģeogrāfisko līdzsvaru. Tāpēc geogrāfiskās pārstāvniecības princips, protams, ir jāieraksta kā saistošs principus 7. pantā attiecīgajā regulā. Tālāk, kas attiecas uz releks, kas būs jaunā dienas sastāvdaļa, Šis punkts ir diezgan satraucošs, jo daudzas dalībvalstis šajā reliksā nemaz netiek pārstāvētas. Bulgārijai 16% mērķis, Luksemburgai 18% mērķis, Rumānijai 18%, Latvijai 20%, Slovākijai 20%, Polijai 26%, Slovenijai 20%. 28 Lietuvai, 33 Igaunijai, 33, 36. Uh, Ungārija 44, Vācijai 70, Lielbritānijai 73 un Itālijai 95. Kāpēc uh, netiek izmantot regula uh, eh, 401, lai nodrošinātu geogrāfiskās pārstāvniecības principu, kurai, tu, kuram tomēr komisija piekrīt pamatos? Paldies! Paldies Arjušam Voļskim. Tagad vārds Severēn kungam uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji un cienījamie kolēģi. Es vēlētos izteikt dažus vispārējāks dabas komentārus. Es uzskatu, ka ir pats par sevi saprotams, ka mēs šobrīd runājam par tehnisku instrumentu un nevis par politisku lēmumu pieņemšanas iestādi. Un, izējot no šī punkta, mums ir jāsaprot, ka šis instruments ir un tam būtu jābūt labajām ziņām mūsu pilsoņiem, gan uh, Eiropas pilsoņiem, gan arī dalībvalstu pilsoņiem, jo viņi nepārtraukti aicina mūs dažādos sabiedriskajos fórumos uz lielāku efektivitāti, konsekvenci mūrē, mūsu ārējā rīcībā. Tās tāpat ir arī labās ziņas eh, starptautiskiem spēlētājiem ASV, Ķīnai, Krievijai, kas uh, nepārtraukt aicina mūs rīkoties konsekventāk un tiešāk attiecībās ar viņiem. Ja tas tā tiešām ir, tad runa nav par to, ka parlamentam un komisijai tiek piešķirts jaunas pilnvars, bet runa ir par to, ka tās ir papildus pilnvars un mēs kļūstam spēcīgāk ar šādu jaunu instrumentu palīdzību. Es uzskatu, ka šim instrumentam būtu jābūt efektīgam ne tikai tehniski, bet tam ir jābūt arī Eiropas līmeņa instrumentam. Runa ir par to, kā mēs varētu izpildīt noteiktu uzdevumu. Geogrāfiskais līdzsvars nozīmē zināmu jūtīgumu ievērošanu šajā jautājumā. Runa ir par spēju salīdzvarošanu, lai mēs varētu tikt galā ar izaicinājumiem un problēmām. Kas attiecas uz dalībvalstu parlamentiem, tad tiem arī turpmāk noteikti būs attiecīgās pilnvāls, lai uzraudzītu valdību darbu un tāpat arī iespēja koordinēt uh, savu rīcību, sadarboties ar mums. Un visbeidzot, kas attiecas uz personālu, mums ir jānodrošina tas, lai personāls būtu pēc iespējas lojālāks, lai šis personāls būtu uzticams Eiropas Savienībai un nevis nacionālām izcelsmes valstīm. Paldies! Severin, Paldies, Severin kungam! Tempestīnī kungam vārds. Itālijas parlamenta pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Arī mēs paužam nožēlu par to, ka Aštons kundze nav varējusi ierasties uz šās dienas debatēm. Svarīgākais ir panākt to, lai turpmāko mēnešu laikā mēs varētu atgūt zaudēto laiku. To jau pieminēja arī franču kolēģi runājot par to, ka mums ir nepieciešams runāt vienā balsī ārējās politikas ietvaros. Kas attiecas uz Broka un Ferhofštēt kunga nostāju. Mēs piekrītam viņu teiktajam, un mēs, arī mēs uzskatām, ka ir jādara viss iespējamais, lai šis Eiropas ārējās rīcības dienests, kas ir radies no starpvaldību rīcības koordinēšanas, būtu nevis šķērslis, bet palīdzētu mums turpināt kopienas attīstības procesu. kļūda, ja mēs nepareizi izmantot šī ārējā rīcības dienesta potenciālu. Tam būtu jāpalīdz veicināt kopienas līmeņa integrāciju. Ja mēs paraugamies uz sabiedriskās domas teikto, tad, protams, sabiedrība vēlētos atklātāku, caurskatāmāku Eiropas rīcību, jo īpaši ārpolitikas jomā tādu politiku, kas būtu pamata, pamanām un saprotam. Un te noteikti ir jāuzsver Eiropas parlamenta un dalībvalstu parlamentu loma. Mums ir jāmācās strādāt kopā. Eiropas ārējās rīcības dienestām būs jāmācās konsultēties, smelties no Eiropas parlamenta un no dalībvalstu parlamentiem, lai īstenotu savu darbu un spēlētu savu lomu starptautiskajā arēnā. Paldies Tāmpestīnī kungam. Tagad vārds Vācijas bundestāga pārstāvim. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies! Jau iepriekš man bija sagatavot divi, trīs jautājumi par personāla atlasi. Un tātad gribētu zināt, kāda ir iespējas viņiem atgriezties, kas tad tiek nosūtīti nacionālam dienestiem, Eiropas dienestam, un pēc tam, ja viņi vēlētos atgriezties atpakaļ Eiro, tie, savā dalībvalstī. Kā ir domāts un kāds izskatīsies? Vai tas vispār ir iespējams, vai par to kāds domājis? Otrs jautājums. Augstais pārstāvis un tā personāla daļa, ko tad piedāvājas jau Eiropas iestādes. Sanāk, kad līdz ar to pašai pastāvēja veto tiesības, tas man nav skaidrs. Un vēl es gribētu norādīt, ka Mums ir būtu jāpievērš uzmanība lietām, kas daudz tādas pilnīgi neskaidrs, kas tiek ļoti dīvaini skaidrots, kā piemēram militārās misijas. Vācijas parlamentā mēs vairs nevaram tās apstiprināt, jo um, mums vairs neviens nejautā, ko mēs par to domājam. Piemēram, Somālijas uh, sagatavošanas misija, apmācības misija. Um, Bundestagam vairs neprasīja, ko viņš par to domā. Es gribētu tiešām precizēt. Uh, tie, kas nezin īpaši Vācijas bundestāka likumus un procedūras. Nākamais, gribu norādīt, ka daudzi vācu, angļu un arī citu valstu attīstības palīdzības organizācijas un tāpēc humanitārās palīdzības organizācijas, viņiem ir jautājums, zaļo pārstāvi arī jau par to runāja, un lūk, šo organizāciju pārstāvi kritizē par to, ka um, viņiem ir pažas, vai ārējais rīcības dienests vairs kaut kādā veidā ņems ārā viņu darbību, jo šīs nevalstiskās organizācijas, kas līdz šim ir pilnījušas nozīmīgas funkcijas, līdz šim um, baidās par to, ka šis lielais ārējās rīcības dienas, kas ietvers visu ārējo rīcību, um, um, vairs nekādā ziņā nerespektēs līdzinējos uzstādītos sadarbības veidus. Turklāt ņemot vērā arī to kritiku, kas izskan, kā veidojas arī tiešām spēcīgāk civilā, militārā konflikta sajaukums, un līdz ar to būtu grūtāk tos nošķirt un risināt. Un bieži vien civilā sadarbība tiek lieto, izmantot kā, lai aizstātu militāros konfliktus, nevis lai tos papildinātu. Lūk, eh, militāro piedodinies konflikts, bet eh, militārās misijas. Un mums ir jāskatās tiešām, kā mēs arī veidojot kopējo arējo rīcības dienestu šos apsvērumus ņemtu vērā. Es arī atbalstu Lamborghini kungu, kurš norādīja, ka pavisam skaidri jāpasaka, ka militārās misijas ir arī jāpakļauj kontrolē. Paldies! Dagdelin, la parola all'onorevole. Paldies, Dagdelens kundzei. Vārds Hautals kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs noteikti nepārsteigts tas, e, ka es teikšu, cik svarīgi ir iesaistīt uh, cilvēktiesību jautājumu izskatīšanu šo jauno struktūru darbībā un ļoti svarīgi runāt ar dalībvalstu parlamentiem, jo šis aspekts bieži vien tiek piemirsts, lai arī Eiropas Savienība balstās uz vērtībām, kas saistīts ar cilvēktiesībām un demokrātijām. Lisabons līgums, ap cik to arī nostiprina. Es vēlētos, lai mēs visi kopā varētu nostiprināt to, ka uh, jaunās, jaunajām struktūrām būtu iespēja integrēt arī cilvēktiesības. Mums ir nepieciešama attiecīga apmācība, lai mūsu pārstāvji un diplomāti būtu kompetenti un labi izglītot par to, ko mūsu vadlīnijas cilvēktiesību jomā tīri praksē nozīmē. Mums ir nepieciešama spēcīga elementa centrālajā līmenī. Eiropas parlaments aicina um, izveidot cilvēktiesību departamentu šajā struktūrā. Mums ir jānodrošina tas, lai šī struktūra būtu augsta līmeņa un lai mēs te varētu iekļaut arī dalībās struktūru eh, stratēģijas. Mums ir jādomā par to, kā tiks pārstāvēt augstā pārstāve cilvēktiesību jomā. Vai viņai būs vietnieks, kas nodarbosies ar šiem jautājumiem, vai arī būs īpaši pārstāve, kā piemēram tas bija Solanas kungam. Uh, Mums tāpat ir jāparaugās uz to, kā darbojas mūsu delegācijas cilvēktiesību jomā. Pagājušajā nedēļā mūsu cilvēktiesību apakškomiteja viesojās Vašingtonā, un mēs priecājāmies par to, ka ļoti eh, svarīgs eh, punkts par cilvēku tiesībām. Katrai Eiropas Savienības delegācijai būtu jāparedz šāds e, svarīgs punkts, un mums būtu nepieciešams vietējās struktūras, lai mēs kopīgi varētu strādāt ar pilsonisko sabiedrību. Mums ir jānodrošina viss, lai mūsu ārējās rīcības dienas ņemtu vērā mūsu apņemšanos cilvēktiesību jomā. Paldies! Paldies, Haudās kundzei! Tagad Francijas uh, Nacionālās asamblējas pārstāve. Paldies, priekšstādātāji. Es vēlētu dažos vārdos atgriezties ne jau pie jautājuma par to, cik lielā mērā Francija ir iesaistījusies šī jaunā dienesta izveidē un cik ļoti Francija tas šķiet svarīgi. Es vēlētos uzsvērt to, cik mūsuprāt svarīga ir budžeta ziņā autonomija un arī autonomija eh, personāla pārvaldības jomā šajam, šam jaunajam rīcības dienestam. Mums ir jācenšas panākt to, lai šis dienests atrastos tikpat tuvu komisijai kā padomei. Mūsuprāt, tas ir nepieciešamais priekšnoteikums, lai veiksmīgi eh, veidotu šī te institucionālā jauninājuma, jeb jaunās struktūras darbību, tāpēc tai noteikti ir jābūt suis ģeneris institūcijai. Es pilnībā piekrītu eh, šim komentāram par cilvēktiesībām Un man būtu arī uh, svarīgs komentārs par krīzes situācijām un pēc krīzes situācijām, kā jau to minēja arī Blokungs no Senāta. Mēs visi zinām, kāda ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība šajā jomā. Kas attiec uz personālu, es vēlētos uzzināt, vai mēs varētu e, paredzēt, cik liels skaits cilvēku ir paredzēts e, šī dienas darbībai, tāpēc vai ir paredzētu nodrošināt dzimumu līdztiesību un to, eh, cik lielā mērā ir pārstāvēt tieši komisijas padomas un dalībvalstu pārstāvi. Un visbeidzot, es vēlētos runāt par mūsu par uzticību mūsu rīcībai, ņemot vērā to, kāda ir mūsu darba grafika un termiņi. Mēs esam ļoti daudz laika atvēlējuši šai pirmajai pārdomu fāzei. Un šobrīd mēs redzam, ka ir vairākas problēmas, kas joprojām nav atrisinātas, bet ja mums nebūs jau šāds te pirmā, pirmā struktūra e, septembrī, tad mēs zaudēsim uzticību ne tikai paši e, savās acīs, bet arī pārējās pasaules acīs. Šis dienests ir ļoti, ļoti gaidīts, un to gaida arī vispārējā pasaulē. Eiropas uh, parlamenta viedoklis ir neformāls, bet tam noteikti ir jāpauž savs viedoklis arī par budžetu un personālu, un es vēlētos zināt, vai ir paredzēts konkrēts termiņš, kad kom attiecīgajā komitejā un arī plenārsēdē tiks balsots par šo jautājumu. Paldies, un tagad vārds uh, Zingeris kungam, kas pārstāv Lietuvas Seimu. Uh, dear Chairman, dear colleagues. Priekšsēdētāji kolēģi. Pavisam īsi. Par, um, par plānoto likumdošanas izskatīšanu Lietuvas parlamentā rītdien. Trešā lasījumā, kur mēs izskatīsim arī šos priekšlikumus. Kas par, par darbiniekiem, kur strādās tālāk? Aštons kundz pakļautībā. No savas puses var norādīt, kā pilnībā atbalstām Sarjuša Voļska kunga komentāru par geogrāfisko proporcionalitāti. No savas puses vēlamies panākt, lai mēs tiešām runātu par patiesu Eiropas ārpolitiku. Paskatieties, piemēram, Nikaragvas delegācija. Eiropas Savienībā delegācijā mums ir 14 un arī tikpat 14-15 mm, darbinieki strādā arī attiecībām ar Ukrainu. Mums tas rada bažas par līdzsvarotu politikas pieju ārpolitikas jomā, īpaši Eiropas kaimiņu politikas īstenošanā. Cits mērķis saistās ar projektiem, kas saistās ar izējuma materiāliem ārpus Eiropas Savienības. Eiropas Savienībā vajadzētu nodrošināt to, ka tā ir neatkarība no vienam monopolista, kas piegādā izēvielas, bet šis mērķis netiek īstenots. Trešo valstu pilsoņi, viņu politiskie vadītāji prasa Ar ko lai mēs runājam Eiropas Savienībā? Kurš var mums izskaidrot Eiropas nostājas atsevišķās politikas jomās, kur mēs varam meklēt risinājumus par atkarību no avotiem un kur ir tad uzticami avoti, kuriem mēs varam piesmanīt. Nākamais mērķis ir saskaņota līdzsvarotā Eiropas kaimiņu politika. Līdz ar to nav ievērots šāds līdzsvars. Nu, nav. Un mēs šobrīd turpinām Barcelonas procesu. Mēs piedalāmies arī Vidusjūras Savienību vidusjūrai procesā, bet Moldovā, Kaukāza valstis, Ukraina. Arī tās vajadzētu tiešām, tām vajadzētu veltīt pienācīgu uzmanību un atspoguļot to kopējā Eiropas ārpolitikā. Paldies! Un ceru, ka jūs ņemsit vērā un kopējo Eiropas arējas politiku mēs tiešām arī izveidosim, ņemot vērā Lisbonas līgumu un ar Aštons kundzes aktivitātes. Paldies! Tālāk Lizings kundze. Paldies! Par kompetenču paplašināšanu, kompetenču sadalīšanu. Um, šim dienestam. Mana politiskā grupa, GOE, tātad Eiropas kreiso, ir pārstāv mazākumu viedokli. Un pārstāve no Vācijas Bundestāga jau norādīja, ka arī šajā kopējā rīcības dienestā iekļautu arī attīstības palīdzības politiku. Nu, mēs nevaram novērtēt visus Uh, spektrus, piemēram, nevalstisko organizāciju iesaisti, sadarbību ar tām. Droši vien, ka mums vajadzētu šos jautājumus paplašināt, izskatīt uh, konferencē, kurā arī piedalītos arī pārstāvi, uh, kas darbojas ārpus parlamenta. Lai mums varētu būt šādas plašas konsultācijas. Un es labprāt arī konsultētu jums dažu pārstāvu izvēlēm. Vēl gribu norādīt, ka nav skaidrības, cik lielā mērā tad, cik liels būs šis dienas, cik personas tur strādās, cik darbinieki būs. Runā par 2000 līdz pat 8000 personām. 2000 līdz 8000. Tātad jāprasa, vai tas tiešām ir šie skaitļi un cik tas viss maksās. Tad jāprasa arī tālāk, no kuriem sektoriem tiks piesaistīti papildus personāls, papildus darbinieki. es esmu dzirdējis, ka tiek plānots īpaši piesaistīt ekonomikas pārstāvjus, kas arī ir jau tad aktīvi pārstāvēt dažādos parlamentos, un tālāk tad pārstāvju no ieroču ražošanas nozares. Un tas vēl nozīmē, ka vispār tiktu veidot militārie štābi un ka vajadzētu piesaistīt vēl papildus militāro personālu no dalībvalstīm. Lūk, man gribētos skaidrību šos jautājumos. Paldies! Paldies! Tālāk apskundz. Paldies, priekšstādātāji! Mēs visi zinām, ka Eiropas ārējās rīcības dienesta izveide ir milzīgs uzdevums. Jau trešo reizi mēs runājam par šo jautājumu Eiropas parlamentā, ārlietu komitejā. Un jāsaka, ka tie paši jautājumi jau atkal un atkal atgriežas. Jautājums par personāla geogrāfisko līdzsvaru, kas nodrošinātu to, ka katrai dalībvalstī ir iespēja atspoguļot savu viedokli šī dienesta ietvaros. Tas nav ticis pietiekami uzsvērts. Mēs runājam par adve, ad, adekvātu dalībvalstu pārstāvēšanu, bet tas neko īsti nenozīmē. Mēs vēlētos zināt, kā Aštons kundze grasās atrisināt šo jautājumu par līdzsvarotu pārstāvniecību starp Eiropas ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem, rietumiem, mazajām un lielajām valstīm. Mums ir nepieciešama konkrēta atbildes konkrētu jautājumu, jo tikai šādā veidā mums izdosies nodrošināt nepieciešamo atklātību un caurskatāmību, kas ir galvenais uzdevums šobrīd parlamentam. Daži runātāji pieminēja, ka ir jānodrošina arī dzimumu līdzsvarot pārstāvniecību šajā dienestā. Paldies! Paldies un noslēgumā vārds Somijas parlamenta pārstāvim. Eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Naukleris kundze. Un tā kā Somijā ir divas valsts valodas, tad es izmantošu minoritātes valodu, zviedru valodu, jo es pārstāvu Alanu salas. Vai mēs varam izveidot tiešām šo ārējorīcības dienas, kas tad atbalsta un īsteno kopējo Eiropas ārpolitiku? Kā mēs to redzam? Varētu likties, ka Tas viss ir iestrēdzis un tur ir ļoti daudzi juridiskas nianses un um, tiešām tehniski jautājumi, kas jārisina. Daudz jau norādīja, ka um, personāls darbinieki tiks uh, piesaistīti no dažādām geogrāfiskām zonām, un tas tikai atspoguļo to, ka mēs Eiropā esam dažādi un dzīvojam dažādās vietās, un tam arī tā jābūt. Vienlaikus tas arī palīdzētu mums arī stiprināt šo Eiropas identitāti, kur mums vēl nav izdevies izveidot. Mums ir vien jācīnās pret nacionalisma uh, izpausmēm Eiropā un jāatsakās no šīs cīņas mūžīgās par nacionālām interesēm. Mums ir jāuzsver to, ko arī norādīja Eiropas parlamenta uh, arī pārstāvi Hautels kundze par cilvēktiesībām. Mums jānodrošina tas, ka mums ir vienot nostāja par cilvēktiesībām, pirmkārt jau Eiropas parlamentā. Ja mēs gribam izveidot arī šādu kopējo ārējo rīcības dienestu, kas rieģētu krīzes situācijās un tam līdzīgi, nu tad mums vispkārt ir jau jāvienojas par pašu ārpolitiku. Mēs nereti cenšamies palīdzēt ANO misijām, bet nu, mums nevienmēr tas ir saskaņot. Mums vajadzētu tiešām kāpināt savas kapacitātes krīzes situācijas reaģēt. Un tāpēc mums arī ir jābūt gataviem atsevišķās situācijās nodot savas nacionālās pilnvaras Eiropas līmenī. Paldies! Paldies! Nav klērs kundzei! Un došu tagad um, saukskundzei vārdu arī no savas puses izdarīt secinājumus. Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī es pēc tam došu vārdu um, vēstniekam Kristofersonam, kurš arī varēs dažus jautājumus precīzi atbildēt. Es savukārt runāšu tieši par tātad darbinieku uh, statūtiem. Juridiskais bāze, tās ir 363, pants, 376 eh, Un um, katrā ziņā tās bažas, kas tiek paustas par to, kā nacionālo ministriju nosūtītie personas varētu nokļūt tādā kā ceturtā kategorijā. Nu, īstenībā tas nav tā, jo ir arvien jānodrošina nu, šī atskaitīšanās. Tālāk par komisijas sadaļu ka tam būtu jābūt vismaz 50%. Nu, šāds priekšlikums nekur nav parādījies. Tālāk. Nodrošinot to, ka šie dalībvalstu darbinieki vēlāk var arī palikt uh, kopējā Eiropas ārējā rīcības dienesta ietvarā, ka viņi kļūst par pastāvīgiem darbiniekiem. Nu, es norādīju, ka šis šobrīd nav skaidri atrunāts, bet šīs iespējas ir atkarīgs no tā, kā dalībvalsts šo jautājumu atrisinās. Tālāk par kritērijiem, nozīmējot diplomāts un arī ierēģņus. Nu, spēkā ir vispārējie not nosacījumi, tātad viņu pašu spējas un prasmes. Vispārējie noteikumi par darbinieku atlases Eiropas Savienībā norāda, ka tās ir konkrētas darbinieku spējas un prasmes, uh, plus geogrāfiskā pārstāvniecība, ņemot vērā iespējami plašu geogrāfiju. Papildus jautājums par uzticību, lojalitāti kopējiem dienestam, ka mēs varam nodrošināt, ka šī personas darbinieki būtu lojāli attiecībā uz dienestu, nevis tik daudz nacionālajiem mm, ministrijām. Mēs To nodrošinām ar šo piedāvājumu līgums uz četriem gadiem, ar iespējām to atjaunot. Tas kalpo kā šiet stimuls. Un tad vēl jautājums, ko es nezinu, vai precīzi saprat no Vācijas Bundestāga pārstāvis. Jautājums bija par to, kāds būtu kopienas ierēģi, tad taču ierēģi, kas sāktu strādāt kopējā rīcības dienestā, vēlāk atgriezties savā valstī nu, tas nav īsti akurāti, jo, ja jau jūs atsaucaties uz ierēģiem, jeb nacionālajiem diplomātiem, tas nozīmē, ka jau statūtos ir noteikts, jā, kad nacionālajai valsts ir pienākums šās personas atpakaļ pieņemt pēc tam darbām. Tad bija jautājums par cilvēktiesībām un cilvēktiesību departamentu, bet to es jūs atstāšu Kristofersona kungas ziņā. Papildus vēl jautājums par autonomo budžetu, budžeta autonomiju un personāla autonomiju. Tas, ko es teicu arī sākotnēji jau. Ārējais rīcības dienests tiek uzskatīts par atsevišķu institūciju, kas attiecas uz statūtiem. Tas nozīmē, ka tā nav institūcija saskaņā ar līgumu, bet saskaņā ar tās statūtiem. Tas nozīmē, ka šiem dienestiem ir jābūt autonomai personāla pārvaldības politikai, kas savukārt notiek augstās pārstāvs pakļautībā. Un tas arī pagaidām būtu viss par šo jautājumu. Es vēl vēlētos atgriezties pie jautājuma par geogrāfisko līdzsvaru. Ir skaidrs, ka šobrīd mēs nes, neparedzam kvotas šajā jomā. Mums ir jāpārdomā, cik lielā mērā mēs varam nodrošināt to, ka mums ir pārstāvēti gan Eiropas ziemeļi, gan dienvidi, gan austrum, gan rietum un tā tālāk. Tā joprojām te būtu nepieciešams kvotus, bet tas pagaidām nav paredzēts, un tas arī pagaidām būtu viss no manas puses priekšsēdētē. Mm, kon... Paldies, Sagas Madzē. Vēstnieki Kristofers Lankungs, vai jūs vēl arī varētu kādus komentārus sniegt? Lūdzu, jums 5 minūtes. Jā, vairāk jautājumu par darbinieku statītiem. Pirmkārt jau runājam par pareizo laiku un tam līdzīgi, ko es toreiz varētu sākt, kas ir īstais laiks. Es vairākas reizes esmu norādījis, ka četras lietas, kas nozīmē svarīgas, lai šis dienas darbotos. Statūtu eh, pamats, eh, ban, budžets un eh, citas lietas. Es ceru un sagaidu, ka ka līdz ko mēs sakārtosim budžetu, tad viss arī būs sakārtots. Savukārt par budžetu, plānoto laika grafiku, mēs varēsim nosūtīt komisijai šo budžetu projektu līdz jūnija vidum. Tas nozīmē, ka ja katrs ir gatavs izdarīt savu pienākumu daļu, tad tad mēs jau šo budžetu varēsim iedarbināt ar 1. oktobri. Tātad atskaits punkts būs 1. oktobris. Un es ceru, ka arī citas lietas tad līdz ar to sekos, vai jau būs sakārtots pirms tam. Neslēpšu, ka mums būtu patiesa interese, lai šie pamatlēmumi tiktu pieņemti iespējami drīz, jo tas nozīmē, ka mēs vismaz varētu sākt sagatavošanas darbus, lai um, vēlāk atlasītu darbiniekus, noturētu intervijas un um, visu šo procesu, bet tam vajadzīgs pamatlēmums pirms tam. Tik daudz par plānoto laiku grafiku. Darbinieku atlases un dalībvalstu darbinieki. Vienīgais, ko es jums šobrīd varu pateikt, papildinot Cūkskundzes teicienu, ka mums nav paredzētas kvotas. Tas tiešām ļoti nopietns jautājums. Un diskusiju laikā mēs visu laiku uzsvērām, ka šis ir neatrisināts jautājums, bet tas ir jāatrisina un viņa ļoti labi zina, tāpat kā mēs visi citi, ka, ja mēs šo jautājumu neatrisinām, mums ir nopietna problēma. Tieši tāpēc šīs pamatlēmums paredz arī konkrēts mehānisms, kas atrisina šo uh, jautājumu un nodrošina tā kontroli. Cilvēktiesības. Hautels kundze. Manuprāt, uh, arī Ašons kundze jums lielā mērā piekristu, arī daudzos konkrētajos jautājumos par šīm delegācijām, par delegāciju sagatavošanu. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Jauno diplomāta apmācība. Brīdī, kad mēs sākam veidot šo dienestu, mēs, protams, varbūt nebūsim uzreiz gatavi šo jautājumu atrisināt Šim jautājumam mēs esam vēl paredzējuši atsevišķu veselu gadu, lai pareizi sakārtotu apmācību. Arī konsultēs ar Eiropas parlamentu, lai pareizi šīs lietas sakārtotu. Attīstības politika. Vairāki deputāti par to jautāja. Neaizmirsēsim, ka jau Programējot, mēs šīs lietas nesasteidzam, jo visi šie lēmumi ar vien ir komisijas lēmumi, tie komisijas lēmumi. Šīs lietas mēs nepieņemam. Mums ir savukārt jānodrošina, ka šīs lietas un piedāvājumi ir saskaņoti. Saskaņot rīcību, piemēram, miera uzturēšana dažādās pasaules vietās mums jau tā ir uzkrāta pieredze, un tagad jau tā ir kļūst par vēsturi, kur mēs, piemēram, attīstības politiku noska, nošķiram no m, mm, attīstības politikas uh, ar, piemēram, drošības politikas jautājumiem. Mēs tā to redzam saistīti. Mēs redzam, ka drošība nav iespējama bez attīstības politikas. Un šos jautājumus kopīgi risina gan Aštons kundze, gan attīstības komisārs. Līdz ar to mēs atceļam šo nevajadzīgo mākslīgo nošķīrumu starp kompetencijām, starp, piemēram, Āfrikas un Karību un Klusā okeāna valstīm. Un uh, tālāk par skaitļiem. Tātad galvenokārt jau šos darbiniekus mēs pārceļam no komisijas un padomus attiecīgiem dienestiem. mēs sākotnēji rēķināmies ar 800 darbiniekiem. Un 600 no tiem būs no komisijas. Tātad, redziet, no sākuma liela daļa tieši ir. Rītdien nāšu klajā ar ziņojumu par šo vienas trešdaļas darbinieku no nacionālajām uh, ministrijām, lai nodrošinātu, ka līdz 2013. gadam šis uh, kopējais skaits sasniedz 1100, 11500 darbinieks. 11500. Tas nozīmē, ka jums ir arī vietējie darbinieki, kas darbojas arī delegācijās. Un, un visbeidzot, par Ukrainu un Nikaragvu, jā, viņiem ir vienāds darbinieku skaits paredzēts, jo līdz šim mūsu līdzinājās ārējās misijas bija vienmēr par attīstības jautājumiem. Un tas tā ir jāmaina. Un ir tiesa, ka ir vairākas delegācijas, kā piemēram Ukrainā, kur vajadzēs arī papildus darbiniekus. Atvainojos, ka bija tik garš, e, izteicos gari. Un ko? Tagad gala secinājumi. no ārlietu komitejas, tas būs Brakungs, kuram došu vārdu. Un lūdzu jums 5 minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, mums visiem jāsaprot un jāatzīst, ka um, mums jāizvairās no iespējamiem pārpratumiem. Ārējais rīcības dienests ir dienests un nevis tāds dienests, kas darbojas savā iekšējā kompetencijā. Vēstnieks Kristofersons jau norādīja uz to, un Mēs eh, runājam, ka jau līgumā ir noteikts, ka šī dienas darbojas augstā pārstāvja rīcībā, lai īstenotu ārējo un drošības politiku. Savukārt, lēmums ir jāpieņem komisijai, un viņa kā komisijas viceprezidente ir atbildīga arī, piemēram, par attīstības politikas jautājumiem. Savukārt par katru konfliktu, kas varētu veidoties ar augsto pārstāvi un komisāru, kas ir attiecīgā kompetencija, tad par to ir jālem komisijas kolēģijai. Jo um, atsevišķos jautājumos, ko viņi pieņem ārpolitikas jomā, viņiem ir jāiegūst padomis atbalsts. Un tas nozīmē, ka šīs um, lēmu pieņemšanas struktūras uh, ir mm, jāskatās vēl tālāk. Ja mēs skatāmies, piemēram, Nacionālo parlamentu tiesības, Vācijas konstitūcija norāda, ka Vācijas militāro iestāstīšanā starptautiskās misijās ir Vācijas parlamenta bundestāka uh, lēmums. To nosaka Vācijas konstitūcija. Lūk, un dienests nekādā veidā to negroza. Nekādā veidā to negroza. Un nevajadzētu jums izplatīt šādas baumas. Tālāk dienas tiek finansēts no uh, kopienas kopējā budžeta, operatīvā budžeta, un šīs budžets, tāpat kā visi budžeta lēmumi, ir tieši Eiropas parlamenta kompetence. To nosaka līgums, tas ir viss pilnīgi skaidri, to vēlreiz tikai jāpārliecinās, ka tā ties visiem ir skaidrs, un tiek ievērots arī šī kārtība, arī, piemēram, runājot par administratīvajiem izdevumiem. Tur mēs varam diskutēt, vai tas būtu jāizdala atsevišķā sadaļā vai nē. Tālāk par šiem darbinieku statūtiem. Eiropas parlamē mums nerodas īpašas problēmas ar to, ka viena trešdaļa no darbiniekiem nāk tieši no dalībvalstīm. Nu, e, katrā ziņā ne no ieroču rūpniecības. Tiem visiem jābūt diplomātiem. Ieroču rūpniecības pārstāvi var būt atsevišķi kā pārstāvji nacionālās ministrijās, bet varbūt, ka kolēģi no Vācijas Bundestāga, kas varbūt jūs savā uh, uh, partijā varbūt esat iestrēguši tajā vecajā modelī, kad vēl ieroču rūpniecības pārstāvi sēdēja attiecīgās ministrijās un pat uh, parlamentu komitejās. Bet tā ir vēsture, un tieši tāpēc jūs nevarat tomēr nodrošināt, ka ir viena trešdaļa darbinieku, bet eh, um, nav skaidrs sakārtots budžets jautājums. Ja mēs nosakam savukārt puse no komisijas, kas ir atbildīga par kopienas politikas īstenošanu, nodrošinot tad, ka tieši vismaz puse no darbiniekiem ir no komisijas. Tāds būtu mūsu uzstādījums. Nu, mēs varam vēl runāt, kā mēs varam formulēt, kā mēs varam to nofa, at, nodefinēt, bet domāju, ka mēs varam arī atrast, ka, ja viens puses ir viena trešdaļa no padomas, tātad ministriju pārstāvi, tad pusē ir jābūt tomēr ir no komisijas un mums ir jāatrod šāds iespējamais kompromiss, šāds risinājums, un tas attiecīgi jānoformulē. Gribu vēl pievērst jūsu uzmanību diskusijai, ko arī izcēla Blankungs. 40, 36, 900 un citi noteikumi, kas speciāli šos jautājumus atrunā par budžeta kontrolas tiesībām. Tas nav apšaubāms, Eiropas parlamentam šīs tiesības paliek spēkā. Bet papildus vēl nāk arī šie ārlieto īpašais pārstāvis un viņam ir pienākums konsultēties ar Eiropas parlamentu. Tas ir noteikts līgumā. Un mums ir jāizteno tas praksē, ir jāskatās, lai šīs līguma daļas praktiski tiktu iztenotas un nodrošināt ciešu sadarbību starp at, attiecīgu sadarbību starp Eiropas parlamentu un īpašo ārlietu pārstāvi. Mums uh, mēs esam gatavi vienoties ar Aštonas kundzi, panākt šādu politisku um, veidu. Un tālāk arī atrisināt visus sastrēgušos jautājumus. Mēs redzam, šobrīd ir um, sāpīgākais jautājums par darbinieku statītiem. Mēs redzam, ka šos jautājumus nevaram atrisināt normālās procedūras ietveros, bet izstrādot savukārt konventā, mēs par to domājām, mēs domājam, ka šo jautājumu mēs varam atrisināt kopā ar nacionāliem parlamentiem, nodrošinot iespējamu spēcīgāku kontroli. Un tā ir jāmeklē jauns veids, kā šo kontroli varam nodrošināt. Paldies! Paldies Brauka kungam, paldies mūsu viesiem, vēstniekam Kristofersonu kungam, paldies visiem, kas piedalījās ļoti nozīmīgajās debatēs un nodrošināt efektīvu šodienas darbu. Mēs plānojam šo dialogu turpināt, lai nodrošinātu iespējamo labāko sinerģiju, tā ka mums būs arī nākamās sanāksmes nākošo mēnešu laikā, turpinot debats, turpinot veidot kopējo rīcības dienestu. Aicinu visus uh, delegātus un arī jūsu darbiniekus uz pusdienām, kas uh, būtu jums ir piedāvāts. Uh, Tepat zāles ārpusē